Welcome to the second part. Sveicināt otrajā mūsu komitejas uh, sanāksmes daļā. Mm, pagara balsošanas eh, sesija mums te rīt cēlienā sagaidīja. Bet nu, vairākus ļoti svarīgus lēmumus līdz ar to arī pieņēmām. Un tagad, eh, attiecīgi, pāriem pie 9. punkta darba kārtībā. Nevienlīdzības samazināšana īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai. Un iesākumā došu vārdu referentei. Lai tā mums attiecīgi informētu par, šī, par šiem jautājumiem, kas mm, allaž bijuši tuvi mūsu sirdī, ne tikai mūsu komitejā, bet mums visiem parlamentāriešiem. Tātad Sabers kundze no Goen grupas eh, un 5 eh, minūtes jūsu rīcībā ievadam. Būtu tiešām lieliski, ja jūs iekļautos 5 eh, minūtes. Lūdzu! Sveicināti visi. Pirmkārt, es gribētu pateikties organizācijām, kuras ir atbildējušas uz eh, nodarbinātības komitejas uzaicinājumu, lai piedalītos šeit Eiro, eh, UNICEF, Save the Children, Solidēru un vēl dažas citas organizācijas, kuras visas nepaspēju uzskaitīt. Kad mēs analizējam Eh, paveikto darbu kopā ar sekretariātu, tad mm, pirmajā ēna referents sanāksmē bija ļoti interesanti uzklausīt tās organizācijas, kas ir strādājuši šajā jomā un kur rīcībā ir pietiekami daudz statistikas datu par šo jautājumu, kas ir izstrādājuši ieteikumus un uzprat. Ļoti noderīgi būtu, lai šajā sanāksmē mēs varētu apspriesties starp komitejas deputātiem un ēna referentiem pārējiem par to, kādas ir galvenās idejas, kam būtu jāparādā šajā ziņojumā. No savas puses vēlos teikt, ka es kā Portugāles referente uzskatu par ārkārtīgi svarīgu to, lai tiktu izstrādāt ziņojums, kurā šie jautājumi tiek skatīti. Manā zemē, Portugālē, valstī, ko es pazīstu vislabāk, viens no trim bērniem ir saskāries ar nabadzību. Un tā kā esmu jau varējis runāt ar dažādām organizācijām, tad ir skaidrs, ka mēs nevaram atsaistīt bērnu nabadzības tēmu no um, citām bērnu problēmām. Uh, un sociālajiem jautājumiem. Tāpēc mēs nevaram neņemt vērā saikni, kura pastāv starp bērnu nabadzību un vecāku bezdarbu, infrastruktūru trūkumu, e, problēmām izglītības jomā, e, struktūrās, kas atbalstītu bērnus. Tāpat e, arī mēs nevaram nesaistīt šo jautājumu ar citiem, citām problēmām, kas šo problēmu izraisa. Un rezultāts ir dramatisks. Bērnu nabadzību sakarā visi avoti norāda, ka pasākumi pret krīzi, kas ir paredzēti, ka to rezultātā eh, ka lielākie cietēji ir bērni. Man ir izdevies runāt ar vairākām organizācijām, kas strādā šajā sektorā, nosaukšu vienu eh, piemēru, lai es neizteiktos pārāk gari, bet pēdējo nedēļu laikā esmu apmeklējusi Setubalas pilsētā Portugālē asociāciju, kuras rīcībā ir um, bērnu, mazbērnu novietne, kas darbojas uz uh, sociālas solidaritātes pamatiem, kur uzzināju, ka vecāki aizvien biežāk saņem minimālu ienākumu, kā arī um, pabalstus, kas ir minimāls, uh, Eh, vientuļām mātēm tas eh, sasniedz 280 eiro mēnesī, vecāki aizvien biežāk eh, paliek bez darba, un, lai viņi saņemtu pārtiks pabalstu, tad tā tiek atskaitīta no citu veidu iespējamiem maksājumiem. Tāpat arī es uzzināju to, ka papildus tīri materiālajai nabadzībai kas attiektos uz uzturu, uz dzīves apstākļiem. Nopietna problēma ir tas, kā tas vēlāk var ietekmēt eh, eh, garīgo veselību, tos sociālos riskus, ko var uzrādīt šie bērni. Mums ir jāapzinās, ka šie mazgadīgie bērni ir liecinieki problēmām, ar kurām saskaras mājās, un viņiem nav ne iespēju, ne negribas eh, stāties šiem apstākļiem pretī. Mm, eh, Bērnās auzzināja, ka tād, kad bērni spēlējas viens ar otru, viņi nereti saka, spēlēsim spēli, apmeklējam bezdarbnieku centru, spēlēsim spēli, meklējam darbu jo tā ir realitāte, ar kuru viņi saskars ikdienā savās mājās, kur vecāki ikdienā cīnās, lai sameklētu darbu, lai varētu salikt kopā. Šī ir realitāte, ar kuru mēs saskarāmies katru dienu, un mēs spēsim ar to tikt galā, ja mēs pamatā mainīsim savas politikas. Vēlreiz gribu pateikties visiem klātesošajiem, un ceru, ka šī uzklausīšana būs ļoti interesanta. Thank you, madam. Paldies, Sobers kundze. Un tagad vēl uzdot vārdu uzveicinātajiem viesiem, viesu lektoriem tā sacīt, un jūs tur rīcībā 5-6 minūtes katram lūdzu. Tiešām esat tik laipni iekļaujoties šajā grafikā, tad visiem būs gana laika piedalīties mūsu debatēs. Sāksim ar Heinsvotas kundzi, kas pārstāv organizāciju Jūra Čēlu. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, paldies par šo iespēju piedalīties šajā viedokļu apmaiņā pašiniciatīvas atzinuma apspriešanas sākumā. Parlaments ir pilns uh, apņēmības, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai um, gūtu panākumu šajā darbā, un kā Zilbērs kundze jau norādīja, katrs uh, trešais bērns Portugālē dzīvo nabadzības un sociālās izslēgtības apstākļos, Eiropas Savienībā kopumā nu, tā, tāda situācija skar katru ceturto bērnu. Eh, piecot nabadzību bērnībā atbalsts jūtams visu atlikušo cilvēku dzīvi. Un tas var novest eh, pie tā, ka cilvēks dzīvo atkarībā, dažāda veida atkarībā, un tāpēc nabadzības novēršana sevišķi bērnībā ir ne tikai morāls mūsu pienākums un saistības, bet arī ekonomiski pamatot loģiska politika. Mēs vienkārši nevaram uh, atļauties um, nepiešķirt uh, šai problēmai to politisko prioritāti, ko tā ir pelnījusi. Pārstāv organizācija Eurochild. Esam organizāciju asociācija, strādājam eh, ar un par bērniem visā Eiropā. Mūsu pilnvaras ir diezgan plašas, bet eh, jo sevišķi koncentrējamies uz dalību valstu bērnu tiesību organizāciju tīklu veidošanu. Tās ir, respektīvi, organizācijas, kas laivos līmenī iestājas par bērnu tiesību aizsardzību šeit pārstāv ir tāda plašāka alianse, proti Eiropas Savienības alianse investīcijām bērnu attīstībā, un tā 24 Eiropas tīkla asociācija, uh, un tā piedalās tādas organizācijas kā UNICEF, uh, bērnu ciemati, um, klābiet bērnus kā arī organizācijas, kas strādā pie tā, lai palīdzētu bērniem ar izglītību un, un mājokļu iegūšanu. Eiropas komisijas rekomendācijas par investīcijām bērnos, kas, lai skāra 13. gadā ir jāizteno, mēs piekrītam, ka cīņa pret bērnu nabadzību, te jānotiek no bērnu tiesību perspektīvas un ievērojot tādu visaprošu kontekstu. Nu, nu, lūk, vēlos eh, jūs iepazīstināt ar oficiālo īstenošanas rokas grāmatu, ko visi esat sagatavojuši, ko es sagatavoju, sagatavoju attiecīgi mūsu uh, aliansi un koordinēs Eurochild organizācija. Te ir 15 tādi detalizēti scenāri izskatīti, kur ir iezīmēti tie politiskie risinājumi, kas, mūsuprāt, atbilst eh, komisijas eh, rekomendāciju raksturam. Ceram, ka šī rokaskrāmata kalpos kā iedvesma politiķiem un um, bērntiesību aizstāvjiem. Ir svarīgi atzīt, ka bērnu nabadzība nav nenovēršama. Tā ir um, tā, po, politisks um, delikāts jautājums, un pat laikā, kad resursu trūkst, ir pieejams dažādas izvēles. Uh, Ir nepieciešama politiska grība pieņemt ilgtermiņa skatījumu un investēt eh, tajās jomās, kur tas nepieciešams, eh, lai dot iespēju jauniešiem pilnībā attīstīt savu potenciālu, kas beigās atmaksāsies. Septiņas raksturlielumus um, eh, esam izmantojuši, lai izvēlētos šos konkrētos scenārijus, kurus aprakstam grāmatā, minēšu trīs. Integrēts darbs, tātad to uzsver profesionāļi Un um, te nav runa vien par naudu, par, par līdzakļiem vai par, par sliktām sakmēm skolā vai labāku veselību. Tālāk ir kāds slikti vairāk faktori. Un kopējais darbs skar ne tikai koordināciju, bet arī kopēju dialogu, dažādu perspektīvu izpratni. Un kas pats svarīgākais ir nepieciešams investēt profesionāļos. Un uh, pirmās rindas pakalpojumus tā sacīja, ka, ko sniedz um, vietējās pašvaldības uz vietām. Uh, Un mēs, eh, diemžēl, bieži vien pārāk koncentrējamies uz infrastruktūru un palaidām garām labas iespējas investēt eh, cilvēku resursos, cilvēkos, tātad eh, sevišķi, kas attiecas uz vismazāk aizsargātajām grupām. Otrā labas prakses raksturoša īpašība ir aktīva pašu bērnu un viņu ģimeņu iesaistīšana šajos procesos. Ir iespējams izraut bērnus no nabadzības uh, tātad mm, četnām, bet tikai ar viņu pašu palīdzību, ne jau strādājot mm, tikai abstrakt viņiem un tā. Un, protams, ir dažādi mm, sistemātiski aspekti, kas cilvēks nostāda grūtos apstākļos, bet jāpalīdz viņiem pašam arī tikt ar savu problēmu galā. Jādod profesionāli, jāsniedz mērķtiecīgi profesionāli pakalpojumi un tas ilgtermiņā. Uh, krietni uzlabo situāciju. Esam pārliecināti, ka patiesa izmaiņas var panākt vien tad, kad praktiķi, politiķi, kā arī bērni un, un uh, vietējo kopienu pašvaldību vadītāji, un arī paši bērni uh, atzīst to, ka, lūk, uh, nu, tieši viņi ir savu, savu tiesību turētāji un subjekti. Ir svarīgi, lai bērni apzinātos savu identitāti, lai viņiem būtu iespējas veidot pozitīvas attiecības ar citiem, lai viņi apzinātos sevi kā, kā cilvēcisks būtnes, kas atbild par savu nākotni. Un to var panākt, mainot mūsu pašu skatījumus bērniem kā individiem. Tātad sabiedrības attieksme jāmaina. Un vēl nākamais rakstura lielums un aspekts, ko izmantojam šā, šajā grāmatā, ir tātad gan praktisko un politisko pasākumu apvienošana. Inovācijas, sociālā uzņēmēja darbība, citu pie lietām tiek uzsvērta, bet ir nepieciešams strikts valdības politikas, kas šīs individuālās prakses nostāda noteikti arāmī. Ja Domāju, ka pāri citu kolēģi pie tām arī pieskārsties noslēgumā vēlos. Es sniegt uh, tādas skaidras rekomendācijas, ko parlamentam vajadzētu iekļaut jūsu atzinumā. Pirmkārt, um, aicinām, lai parlaments publiski atbalstītu Eiropas komisijas rekomendāciju šo trīs pīlāru pieeju. Pirmkārt, piekļuvu resursiem, uh, piekļuvi un pašu bērnu līdzdalību, tātad šie trīs pīlāri. Ja? Un neskatoties uz to, ka pad, Eiropas pa, Savienības padome ir atbalstījusi Eiropas komisijas rekomendāciju, mēs redzam, ka resursi Eiropā tomēr trūk šiem pasākumiem. Jūs man sākotnēji devāt uh, desmit minūtes, tagad jūs laiks aizsnē, bet tomēr vēl paturpināšu nedaudz, cerams, ka neiebildīsiet. Makroekonomiskajā darba kārtībā iekļauj bērnu nabadzības apkarošanas jautājumu. Tam būtu jākļūst par saistošu indikatoru sociālajā dimensijā. Dalību valstīm būtu jānosaka specifiski apakšmēķi, lai samazinātu bērnu nabadzību, kas varētu attiecīgi sekmēt 2020 mērķu sasniegšanu. Jānodrošina Eiropas komisija piešķir pietiekami daudz resursu tam, lai nodrošinātu efektīvas pēcpasākumus, lai kas uzraucītu rekomendāciju izpildi, piemēram, bērnu labklājības indikators varētu noteikt un skatīties, kā struktūra fonda tiek izmantot, lai šīs rekomendācijas izmantot dalībos līmenī. Ceram uz jūsu atbalstu, cienītēm ir um, ļoti cerīgi, ka, te, ka tagad attiecīgi darba grupa par bērnu darbu tiesībām. tiesībām. Komisija, um, Ekosoka, reģionu komiteja un tā tālāk, viss labi par to, lai tā būtu Eiropas Savienības prioritāte. Paldies. Thank you very much. Paldies. Tagad došu vārdu Jekaterīnai Čečenes kundzei, kas pārstāv UNICEF organizāciju. Lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies! Tik tiešām pārstāv UNICEF eh, Florencē bāzēto pētījumu centru. UNICEF eh, ir pārstāvēts 25 Eiropas Savienības dalību valstīs. Pērnā gada beigās, oktobrī, mūsu birojas laid klajā pētījumu, kas saucās uh, recesijas bērni, recesijas ietekme uz bērniem un jauniešiem. Un nu, šajā ziņojumā apskatījām 41 turīgu valsti, kas eh, pieder vai Eiropas Savienībai vai ECO, un uh, eh, rančējam tās pēc eh, tātad um, secības uh, posmā no 8. līdz 11. gadam, kā ir klājies ar bērnu nabadzību. Un esam redzējuši, ka bērnu nabadzība visvairāk pieaugusi tur, kur uh, bijusi vissāpīgākā globālā finanšu un ekonomiskā krīze tādās valstīs kā Grieķijā un Īslandē, kā arī Itālijā, Spānijā, trīs Baltijas valstīs, kā arī Irijā un Luksemburgā. Zemā mērā arī tādās valstīs kā Francija un Ungārija tas ir vērojams. 41. turīgākajā valstī mēs redzam, ka par 2,6 miljoniem bērnu kopumā ir uh, pa palielinājies nabadzīgo bērnu skaits. Mēs uh, izmantojam tādu nabadzības rādītājus, tad relatīvos rādītājus no 8. gada, kurus tad apgraidojām attiecīgi, piemērot inflāciju, un, un, lai attiecīgi būtu slēdzām faktori, slēdzām rādītāji. Redzējām arī, ka um, neproporcionāla ietekme bijusi uz um, bērniem tradicionāli ekonomiski maz aizsargātās uh, ģimenes, piemēram, vien, viena vecāka ģimenes, lielas ģimenes vai uh, ģimenes, uh, kur vecāki tātad ir migranti, nav cīnuši ar saimnībām tā. Es esmu skatījušies arī, kā krīze ietekmē jauniešu labturību, labklājību, un kāda jauniešu bezdarba rādītāji jauniešiem vecumā ar 15, 24 gadiem, ir sevišķi Dienvidu Eiropā šie rādītāji dramatiski pieauguši. Un visbeidzot analizējam, kāda ir krīzes ietekme uz objektīviem labklājības indikatoriem. Un redzējām, ka ne, neproporcionāli ir eh, pieaugusi pārtikas eh, nedrošība, stress, eh, neapmienātība ar dzīvi. Bērniem ir mazākas iespējas mācīties un augt. Un jūs arī šeit Eiropas dienvidos tādās valstīs kā Grieķija, Kipra, Turcija, Itālija un Spānija. Un tālāk redzējām arī, ka valstīs, kurās krīzes ietekme bija vislielākā, un ekonomiskā viedokļa raugoties, tieši šajās valstīs arī sociālā ietekme bija augstāka. Un tieši tādēļ bērnu īpatsvars eh, bezdarbnieku ģimenēs ir mm, tātad, ja, visaugstākais. Un eh, tieši mm, Un tur arī visvairāk paaugstinājās jauniešu bezdarbs. Un noslēgumā iznācējam sociālo tēriņu līmeņus un um, neskatoties uz to, ka sociālās aizsardzības tēriņi krīzes laikā savienībā pie, kopumā pieauga, proporcija, kas atvērt bērniem un ģimenēm, tomēr ir samazinājusies. Un tas vedien domāt, ka laikā, kad bērniem un ģimenēm aizsardzība bijusi visvairāk nepieciešama, tā viņam, viņiem ir patiesībā bijusi vairāk liekta. Tas nenozīmē, ka bērniem ģimenēm jātērē būtu daudz vairāk, bet uh, vismaz taupības perioda laikā mm, bērniem tomēr vajadzētu būt ar recesijas reakcijas tiek, centrā, viņi būtu jāaizsargā. Mēs nesakām, ka būtu jāpaukstina tēriņi, bet katrā ziņā vajadzētu viedi tērēt jau tā pieejamo nelielo rocību. Un visbeidzot, eh, UNICEF eh, veistījums allaž ir tāds, lai bērni netiktu aizmirsts smagos ekonomiskos apstākļos. Uh, Nu, tad, kad ekonomikai klājas eh, labāk, tad nu, vajadzētu arī vairāk attiecīgi investēt bērnos, lai tad, kad pienāk atkal kārtējā krīze, eh, bērni nenonāktu jaņos, tā teikt. Paldies, eh, un mēģināšu skatīties tiešām lakoniski. Paldies! Thank you very much. Paldies! Un tagad došu vārdu Smaļinskas kundzei, kas pārstāv organizāciju Glābiet bērnus. Lūdzu! Sveicināti! Paldies, ka norganizējāt šīs dienas viedokļu apmaiņu ar uh, interesētiem partneriem par šo ļoti nepieciešamo un saulaicīgo ziņojumu par uh, bērnu nabadzību. Un paldies, ka uzaicinājāt labi bērnu pārstāvis. Savā prezentācijā īsti pastāstīšu par mūsu organizāciju, par mūsu darbu, par mūsu pieeja cīņā pret bērnu nabadzību, kā arī arī kaut kādas rekomendācijas, ko vēlamies jums sniegt. Glābiet bērnus organizācija tika izveidota 90. gadā. Mm, tagad uh, koncentrējamies uz uh, apvienoto nāciju bērnu tiesību aizsardzības konvencijas īstenošanu. Esam multinacionāla organizācija, strādājam ar dažādām programmām, kas ir vērstas uz bērnu tiesību aizsardzību. Bērni. Mūsu Eiropas eh, tātad eh, locekļi sastādīja ziņojumu par eh, bērnu nabadzību un sociālo izstumtību. Un šajā ziņojumā tātad izstrādājam šo ziņojumu, lai celtu informatīvas līmeni par uh, bērnu nabadzību, kā arī, lai mainītu izpratni un tāpat arī uh, um, pamatotu rekomendācijas investēt vairāk bērnu aizsardzībā un tā. Katrā Eiropas valstī ir bērni, kur ir apdraudēti, kuriem draud um, sociālā iztumšana, arī tajās valstīs, kuriem augstāk ienākumi uz, uh, uz tātad, no IKP uz vienu iedzīvotāju. Bērnu aizsardzība ir politisks rakstura jautājums. Protams, tam nepieciešams arī adekvāts budžets, lai šos politikas pasākums labos līmenī īstenot. Mums vienmēr redzējām arī, ka bērnu situācija krīzes laikā ir pasliktinājusies. Un, un, protams, mazai sagātās grupas, bērni bez vecākiem vai viena vecāka ģimenes ir, ir īpaši tiek skarts, bet šī problēma, protams, ir daudz šķaitņaina. Daudz šķautņaina. Un uh, ienākuma līmenis, protams, ir viens no būtiskākiem aspektiem, kas nosaka to, vai bērns dzīvo nabadzībā vai ne. Pamatvaidzības, um, pārtika, drēbes, um, mā, mājoklis, bet arī ir svarīgi aspekti, bet uh, pakalpojumu trūkums uh, un nespēja piekļūt uh, veselības aprūpas pakalpojumu arī svarīgi faktori. Be able to participate in social and cultural activities. Bērniem bieži vien nav iespējas pielāties sociālās un kultūras pasākumos, līdz to viņus izslēgt. Somijā, piemēram, klābiet bērnus, tad arī tiek veikts pētījums par bērnu līdzlīdušās pasākumos, un tiek varādīts, ka bērnē no ģimenēm ar, vece, ar zemiem ienākumiem ir jāatsakās no saviem hobijiem. Viņi nevar piedalīties kopējos pasākumos ar bērniem, bērnu ballītēs, piemēram. Un, eh, bieži vien viņi, viņi arī sastopas ar um, rupja attieksme, viņi, viņi tiek fiziski iet, iespaidoti tādēļ, ka nāk no nabadzīgākām ģimenēm. Nu, šeit tas atstāja traumas visu mūžu. Kāds nabadzībā bērnam ir ļoti ilgs laiks, un uzlaugot nabadzībā bērnu arī neiegūt attiecīgās nepieciešamās iemaņas, kas vēlāk nepieciešamas dzīvē, kas uh, dos iespēju viņiem vēlāk atrast um, izēju no nabadzības un atrast darbu. vēlāk novest arī pie mm, tā, ka bērni atstāja skolu un paliek bez darba un tam. Spānijas organizācija mm, laid klajā pētījumu par izglītību un nabadzību. Tika analizēti sociāli ģimenes aspekti, kas ietekmē bērnu piekļuvu izglītībai un kā tas eh, saistās ar visiem pieaugušo nabadzību un bezdarbu Spānijiem. Kā tad novērst eh, bērnu nabadzību? Labākais veids, protams, ir īstenot uh, komisijas izstrādāto rekomendāciju par investīcijām bērnu asociācijas politikā. Esam piedzīvojuši, ka ir Eiropas valstīs, kas uh, jau īsteno politikas pasākums, kas atbilst uh, šai komisijas rekomendācijai. Bērnu nabadzības līmenis ir krietni krities. Tā kā mēs uzskatām, ka šī te ar komisijas rekomendācijām investīcijām bērnu politikā šī rekomendācija ir ietekmīgs instruments, bet tā uh, īstenošana ir uh, jāuzrauga visās dalību valstīs, komisija to ir atbalstīt. Nepieciešama valsts intervence, tātad pakalpojumu, ko bērni var atļauties, tas viss var samazināt bērnu nabadzību. Ja, bet uh, pakalpojumu efektivitāte, protams, ir atkarīga arī no, no investīcijām, tiešām investīcijām, kas ir uh, mētiecīgi vērstas uz bērnu situācijas un ģimeņu uzlabošanu investīcijām bērnu, tad, tad Eiropā jāsākās investīcijām bērnos. Kopēji jārisina mūsu izaicinājumi. Nu, jaunais investīcija plāns ir teicama iespēja, tātad patvērst papildu investīcijas bērnos. Pretējā gadījumā turpināsies sociālā izslēgtība. Un, gala beigās tas sabiedrībai izmaksās visai dārgi. Ir svarīgi arī tāpat uh, risināt sociālās izstumtības un diskriminācijas un nabadzības, uh, kā arī nevienlīdzības uh, saknes. Un kā tad to labāk paveikt? Ir nepieciešama integrēta un preventīva pieeja, kā tas arī figurē at attiecīgā komisijas rekomendācijā investīcijām bērnos. Nu, un tās tiešām ir investīcijas, nevis izmaksas, par ko runa. Tad investīcijas bērnos ir tieši jāsauc īstajā vārdā. Tās nav izmaksas, tā ir tās ir investīcijas. Nu, un visbeidzot, tad rekomendācijas Eiropas institūcijām no organizācijas klābēt bērnus puses. Ko tad mēs iesakam? Un iesakam atzīt, ka šis īstais brīdis sūtīt pozitīvu signālu Eiropai un visiem Eiropas bērniem. Nu, šis pozitīvais signāls būtu, piemēram, pieņemt uh, apakšmēģus Eiropas 2020 stratēģijā bērnu nabadzības apkarošanai. Nu, un jau daudzkārt pieminētie rekomendācija jātiek um, popularizētai, tā jākļauj semestra dokumentos un, un nepieciešama ceļa kārta šīs rekomendācijas īstenošanai. Tāpat arī rekomendējam, iesakam pieņemt um, specifiskus indikatorus, apakšindikatorus, kas uh, um, attiec tieši uz bērnu nabadzību un sociālo izslēgtību, kas ir balstīti uz bērnu tiesību aspektiem un atkal šo pašu komisijas rekomendāciju. Un es svarīgi, lai šie indikatori tiktu uh, izvēlēt un, un izstrādāt ar pašu bērnu un, attiecīgi, NVO aktīvu līdzdalību. Piemēram, Itālijas organizācija glābiet bērnus, eh, eh, iz, tātad eh, izstrādāt attiecīgu izglītības nabadzības indikatoru kopumu, un tas tika izstrādāts ar bērnu un jauniešu līdzdalību. Labs piemērs. Un vispēc. Pieeja, kas balstās bērnu tiesību ievērošanu, attiecīgi, kas tālāk sekmē bērnu nabadzības novēršanu. No un sekmē tātad investīcijas, tai jābūt prioritārai politikai Eiropas saimnībā. Paldies tagad došu vārdu Džonsas kundzei no pret nabadzības tīkla. <laughs> The floor is yours, Madam Jones. Lūdzu, Džons kundze, vārds jums. Paldies, paldies komitejai un Zubers kundzei par uzaicinājumu izteikties šajā uzklausīšanā. Vēlējos pavisam īsti prezentēt nabadzības apkarošanas tīklu, kur ir apvier, apko, apvienotas nacionāla līmenī strādājošas nabadzības apkarošanas organizācijas. Matēn kungs, mēs cenšamies pieklājīgi izturēties pret jums, un jums būtu jāizturas tādā pat veidā pret mūsu viesiem un citiem parlamentāriešiem. sauf Madame le Président, que j'ai toujours. Eh, izņemot, es priekšsēdētājs vēl aizvien esmu saņēmis astotā punta, punkta grozījums šī rīta balsojumam. Gribētu paskaidrojumus dzirdēt. Okay. Džons Skundze. Tātad eh, mūsu tīkls cīnās pret uh, nabadzību, mēs uzskatām, ka ir jāaizstāv e, ģimenes, e, ģimenes ar bērniem. Mēs, protams, atbalstam cīņu pret nabadzību visām grupām. Esam ļoti, e, ļoti aktīvi darbojamies Children Alliance, kur koordinē Eurochild organizācija. Šis ir ļoti svarīgs brīdis, jo bērnu nabadzība turpina pieaugt. Mēs dzirdējām jau skaidrs šodien, uh, bet mums jāskatās arī uz ilgtermiņa tendencēm. Divās trešdaļās dalību valstu bērnu nabadzība ir pieaugusi kopš 2008. gada, mums jākoncentrējās arī uz atšķirībām, jo, piemēram, Ungārijā tie ir 40%, Latvijā 50%. Un, eh, Tāpat arī Bulgārijā, Rumānijā, un tas viss, protams, eh, samazina kohēziju bērni pakļaut riskam, bet ir nepieciešams arī uh, novērst to, ka viņi, uh, respektīvi bērni, uh, arī izaugot, joprojām paliek nabagi. Ir jādod attīstības iespējas, un kā, kā to uzsver Zubers kundze, sabiedrība zaudē, tie samazinās sociālā kohēzija, palielinās sociālās un ekonomiskās izmaksas, ja bērni nevar izmantot savu potenciālu Mēs uzskatām, ka ir skaidri jāpasaka šeit runa ar pamatu tiesību jautājumu, tiesībām uz pienācīgu dzīves līmeni, un tādējādi ir lausts eh, sociālās, sociālā vienošanās, lai ne, nebūtu jārunā par zudušo paudzi. Nabadzībā dzīvojuši bērni, attiecīgi, protams, izaug nabadzīgās ģimenēs. Mēs nevaram eh, aizmirst to, ka bērniem pašiem ir savas tiesības. Ir nepieciešams šajā pieeja vērst eh, galveno uzmanību tieši uz bērniem. Eh, mums ir ļoti labs tiesiskais ietvars, Bet tas ir ieteikuma līmenī un netiek īstenots, un mēs neredzam politisko gribu vai pietiekamu lielu atpazīstamību šim jautājumam Junkera vadlīnijās. Uh, Un tā kā ir problēmas ar Eiropu 2020 mērķu sasniegšanu, tas ir pārcelts par vienu gadu, tad varbūt mēs eh, varētu pat zaudēt šos mērķus. Tā vietā mums būtu, tie būtu jāpadara par prioritāriem. Mums ir jākoncentrējas uz sistēmisku pieeju. Mums jāskatās, kādas ir bērnu nabadzības struktūrālās, eh, struktūrālie cēloņi Un ja mēs nevaram apkarot šos cēloņus, tad um, um nāksies meklēt individuālos uh, risinājumus. Un uh, mēs nevaram vainot uh, ģimenes, mums jākoncentrēs uz individuālu atbalstu. Tāpat ir jāņem vērā pieaugušās atšķirības, un tur uh, Eiropas valstu vidū ir liels atšķirības, kur pieaugums nevienlīdzībā ir vairāk kā pusē no dalību valstu. Paskroties, kas ir par cēloņu, to jau Zuberskundzes uh, pieminēja. Uh, Eh, problēma ir ar ienākumu nevienlīdzīgu sadalu. Eh, par 8,9% pieaugus nevienlīdzība. Trešdaļa no trūcīgajiem strādā. Apvienotā karalistē trešdaļai no strādājošiem Tā trešdaļa no trūcīgajiem ir ģimenē kāds, kurš strādā. Kas notiek ar sociālām aizsardzības sistēmām? OECD ziņojumā 2013. gadā par nevienlīdzību minēts, ka ienākums ir, ienākuma līmenis ir krities un nodokļu atvieglojumu sistēmas nav e, devuši vēlamo ieguvumu. Mēs neesam nodrošinājuši to, ka ar sociālās aizsardzības sistēmu tiek sniegts atbalsts e, trūcīgajiem, un mēs ne, neesam mācījušies no labākajiem piemēriem. Mums ir e, jāņem vērā krīzes ietekmē, to jau Eh, UNICEF un Save the Children organizācijas minēja īpaši problēmas ar universāliem pakalpojumiem, pal palielinot eh, uzmanību uz mērķiem, mēs novēršam uzmanību no minimālā ienākuma jautājuma. Daži bērni vairāk pakļauti riskam nekā citi, līdz ar to universāls sistēmas ir ļoti svarīgs. Mēs runājam par daudz bērnu ģimenēm, eh, ģimenes, kur ir viens no vecākiem, bērni bez eh, mājvietām, diskriminācijā pakļauts grupas kā Romi. Parās, piemēram, Latv no Latvijas eh, daudzi vecāki atstāja bērns eh, Latvijā, kamēr paši dodas meklēt darbu ārvalstīs. Un te ir daudz dažādu piemēru. Un šeit galvenais, kas pietrūkst, ir politiskā uh, grība virzīt uz priekšu šo jautājumu, cīnīties ar nevienlīdzību, nabadzību un tieši bērnu nabadzību, un tāpēc eh, Eiropas pusgada ietvaros būtu jānosaka konkrēts prioritāts ar konkrētām e, rekomendācijām un arī indikātoru e, tabulā tas būtu jāuzrāda. Un mēs vēlētos arī šādu sistēmisku uh, Eh, pieeju nabadzības apkarošanai, jāskatās, kā mēs atbalstam visā dzīves ciklā adekvātu ienākumu gūšanu. Pienācīgi algu līmenis, pienācīgi darba vieta, minimāla, vismaz minimālais ienākums, tātad algas un ieņēmumi visā dzīves ciklā. Un tad mums jāskatās arī par pārdalīšanu, izmantojot progresīvās nodokļu sistēmas un universālos pakalpojumus. Ir jānodrošina šis ietvars, lai tādējādi būtu eh, iespējams arī integrēto personalizēto atbalstu sniegt ģimenēm un bērniem, lai cīnītos ar bērnu nabadzību un noslēgumā par līdzdalību. Līdzdalība ir ļoti svarīga. Mums ir jāatrod veids, kā bērni un jaunieši var piedalīties šajā procesā. Un šeit nav runa tikai par eh, viņu individuāliem dzīves plāniem vai savu vajadzību apmierināšanu, bet gan iesaistīties un eh, kļūt par politiskiem eh, darboņiem nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. Paldies, Džons Kunze. Tālāk mūsu pēdējais viesis Konijs Reuters no Solidāra organizācijas. Lūdzu, vārds jums. Jāpaldies. Man ir eh, tiešām prieks, kā vīrietim runāt par šo tematu, tikai sievietes līdz šim runāju, bet nav jau tā, ka tas ir tikai eh, sievietēm aktuāls temats. Paldies, ka uzaicinājāt mani un esmu šeit, eh, lai runātu ne tikai par cēloņiem, bet arī kā atrast risinājumus. Un pirms runāt par politiskām lietām, tā tad man prezentācija. Šeit ir daži piemēri organizācijām, kas ietilps solidāru tīklā, piemēram, eh, no Vācijas, Abada Vofāt, eh, CSV, apvienotāja karalistē un Volkshilfe no Austrijas. Eh, organizācijas, kas nerunā tikai kaut ko, bet arī reāli dara Eh, tad valstīs, eh, kur ir bijusi liel, bijuši liela taupības eh, pasākumi, ir situācija, ir dažādas problēmas pat tādās valstīs, kas kā paraugi tiek minēta, piemēram, Vācija. Tas bieži vien ir sociāls jautājums, jo bērnu nabadzība parasti ir pēdējais no jautājumiem. Sākās ar nevienlīdzību, atstumtību, nabadzību, ģimeni, kas dzīvo uh, Uh, nabadzībā un visvairāk cieši attiecīgi bērni un sievietes. Jautājums, kā izkļūt no šīs situācijas, ir politiski risinājumi, bet vispirms jau, kas sociāla pakalpojumu sniedzēji un izglītības jomā uh, strādājoši, interešu aktivitāšu jomā strādājošie, mājokļu jautājumu risināšana, sociālo jautājumu risināšana ir nepieciešams atrast risinājumu, kā uh, palīdzēt izkļūt no šīm lamatām, nabadzības lamatām. Jā, jākonstatē, kas ir pietrūcis, īpaši uh, e, agrīnā vecumā, jo pirms skolas e, ir jāspēj jau rīkoties jau sešu gadu vecumā, piemēram, lai palīdzētu panākt to, ka bērni apmeklē skolu, piemēram, UNICEF e, darbs ir tieši organizēts un vērsts uz to, lai cīnītos ar šīm grūtībām Mums eh, solidāra organizācijā mēs cīnāmies par sociālo taisnīgumu Eiropā un visā pasaulē. Tas ir viens no svarīgākajiem sākuma jautājumiem, eh, risinot arī eh, bezdarba jautājumu Eiropā. Un jums, kā Eiropas parlamenta nodarbinātības komiteja, ir ļoti tā, svarīgi jautājumi, kā SOP un darbinieku nosūtīšana. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, to parās risināt horizontālos jautājumus, skatīties, kādas ir sekas, kāda ir sociālā ietekme, kāda ir ietekme uz bērniem, uz ģimeni un eh, kāda ir politiskā situācija. Mēs zinām, ka situācija ir smaga. Mums ir eh, nulles stundas līgumi, elastīgāka laika. Um, grafiki, bet tāpat, tāpat laikā diskusijas eh, kas tiek organizēts par dažādiem jautājumiem, kā piemēram līdzsvaru atrašanas ar profesionālo un privāto dzīvi, bet tas ir aizvien mazāk iespējams un tas arī atstāja ietekmi uz jauniešiem uz, un it īpaši uz bērniem. Ja mēs runājam par investīcijām, tad jautājums, kur lai veic šīs investīcijas. Ieguldījumi izglītībā, tas ir jautājums, ko visi atbalsta. Es domāju, jūs to apsvežat arī ar izglītības komiteju, ko tas īsti nozīmē, ja visās rezolūcijās un brīnišķīgais runās, kurus mēs eh, lasām, ka nepieciešams veikt ieguldījumus ieguldījums izglītībā, bet tas viss tiek atstāt dalību valstīm. Un dalību valstis e, paši sev nepiešķir šādas līdzekļus, kas ir nepieciešami, vai viņiem nav, jo runājot par fiskālo konsolidāciju, tēriņi izglītībai tiek uzskatīti par izmaksu faktoru, kas ir jāsamazina, un neviens no trojkas puses nerunā par to, kāds ir politiskās seks tam. Visi saka, jā, mums ir jāapkaro bērnu nabadzību, jā, mums ir jāsamazina nabadzība kopumā, bet gal galā īstenotām politikām ir pilnīgi cits rezultāts. Uh, Un tad eh, šie rezultāti ir tie, kas uh, rada tālāk eh, labvēlīgu augsni radikalizācijai. Un uh, ir šim darbam jāsākās ar bērniem jau agrīnā vecumā, un tas ir jāuzskata par nepieciešamu soli. Bet tik tiešām ir nepieciešama ar, arī budžeta lēmumu jāpie, jāpieņem šīs sistēmas nenodrošina nepieciešamo atbalstu. Zato izglītība visiem ir labākais ieguldījums, kāds ir iespējams. Un pēdējās pāris sekundēs ļaujiet man pieminēt vēl vienu ļoti svarīgu lietu, runājot par bērnu nabadzību, ir jāņem vērā e, situācija, īpaša situācija ar migrantu bērnu, tātad cilvēki, kas ierodas Eiropā ar, ar neregulāru statusu, viņiem nav piekļuvu sociālajiem eh, pakalpojumiem, mājoklim un nepieciešamām atbalstam. Natālijas Grīsbeks eh, ziņojums šeit jāpiemina. Tā ir vesela notikuma ķēde, kas gal galā noved pie bērnu nabadzības, un situācija ar eh, migrantu bērnu nabadzību ir viss skaļākais un skandalozākais šajā kopējā kontekstā. Paldies! Milāns Kunds, kas ir runātais sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Vispirms norādīšu, ka mums visiem ļoti piesardzīgi jārunā par nabadzību, ņemot vērā to, ka mums visiem šeit ir pien, pietiekams ienākums, ka mums ir nodarbinātība un mēs esam starp sabiedrības privileģētaģiem visādi citādi. Bērni, par kuriem mēs runājam, ir Eiropas un e, veidošanas un globalizācijas e, trešās paudzes bērni. Viņi ir upuri. Kāpēc? Tāpēc, ka šī globalizācija un Eiropas veidošana ir e, panākusi to, ka visi viņu atbalstā punkti, kas ir veidojušies turklāt gadsimtu garumā, un atsevišķus no tiem norādīja referente ir par, novedusi pie nabadzības 21. gadsimtā. Tā ir nespēja no vecāku puses piešķirt savām ģimenēm eh, cienīgas dzīves apstākļus, un tas ir novedis pie uh, līdz šim veidoto sistēmu sagraušanas, kas ir veidojusies tā skaitā karu laikā, kas ir globalizācijas rezultāts, bet mēs nedrīkstam kļūdīties, ir jācīnās pret nebadzību. No. Un mums ir jāķers pie cēloņiem, un tikai piešķirot valstīm un ģimenēm suverēnu iespēju pārvaldīt savas dzīves tā vietā, lai viņus nospiestu uz eh, ceļiem ar veselu rindu eh, nederīgām direktīvām, mēs atrisināsim situāciju. Un mums ir jādara viss, lai mēs izvairītos no zudušās paudzes eh, veidošanas. Paldies, deputāts Šoidrov, nākošais runātājs. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych... Paldies. Vēlos eh, pateikties eh, par eh, pētījumu saistībā ar investīcijām bērnos. Tika šajā pētījumā pieminēta arī Čehija. Un, manuprāt, šim pētījumam ir taisnība, tad, kad tiek runāts par to, cik svarīgi ir nodrošināt izglītības iespējas riskam pakļautām grupām. Tā kā paldies vēlreiz par šo pētījumu. Vēlos komentēt eh, iepriekšējās runātājas sacīto. Viņa sacīja, ka dalību valstis ir kompetentās šajā jomā. Un, manuprāt, viņiem ir arī nepieciešamais finansējums. Bet es nedomāju, ka dalību valstis ir atbildīgas par nabadzīgajiem eh, Čehija ir spējusi sniegt uh, atbalstu um, trūcīgajiem dalību valstīm ir izvēle, kā sniegt šo atbalstu. Bēr, nabadzība bērnībā ietekmē cilvēku arī viņa tālākajā dzīvē. Un uh, trūcīgi apstākļi bērnībā noved arī pie lielāka skaita to, kas pamet mācības skolā. Un īpaši bērni no trūcīgām ģimenēm bieži vien nevar pabeigt mācības. Tā kā tā tik tiešām ir, ka bērni, kas dzīvo trūkumā, kļūst par pieaugušiem, kas dzīvo trūkumā, cieši no nabadzības. Eh, izglītības sistēmas ir ļoti svarīgas šai kontekstā. Pat Eiropas Savienībā ir pierādīts, ka izglītības sistēmas palīdz pārvarēt šīs, šos šķēršļus, piemēram, bērniem ar invaliditāti, tāpat arī e, sociālām problēmām, e, no bērnu no nabadzīgām ģimenēm. Kā tad ir risinājumi? Risinājums varētu būt e, e sniegt atbalstu caur skolām, lai skolas palīdzētu bērniem pabeigt vidusskolu, lai viņi varētu nākotnē atrast labāku darbu. Ar nepacietību gaidu šo ziņojumu, jo uzskatu, ka ziņojums ir ļoti svarīgs. Kaut arī es uzskatu, ka izglītības jomā kompetence ir dalību valstīm, tomēr Eiropas Savienībā ir īpaši instrumenti, ar kuriem eh, tā var palīdzēt eh, bērniem pārvarēt sociālās problēmas. Paldies, Morvai kundze tālāk. Köszönöm szépen, megdöbbentő azt hallani, hogy... Jā, paldies. Ir šokējoši dzirdēt, ka 2015. gadā Eiropas Savienībā ir novērojams, ievērojams pieaugums bērnu nabadzībā. Es piekrītu, ka mums ir nepieciešams uz, uh, likt uzsvaru uz cēloņu sakarībām varbūt Eiropas Savienība pati ir eh, viens no cēloņiem. Tam eh, šim fenomenam būtu jābūt trešās pasaules valstīs, bet mēs šeit redzam, ka šie rādītāji pieaug Eiropā. Vai nav tā, ka globalizācija eh, balstītā sistēma, kas balstās uz banku varu ar politisko, politiskās elites un oligarhu atbalstu, viss šī korumpētā sistēma, kas ir kā pamats Eiropas Savienībai, īstenībā ir galvenais iemesls nabadzībai. Tā skaitā bērnu un pieaugušo nabadzībai. Es nezinu, kā var nošķirt šīs divas lietas. Es pat īsti nezinu, uh, jāprasa laikam ekspertiem, kā uh, risināt šīs problēmas. Skaidrs, ka bērni uzaug ģimenēs. Lielākoties dažkārt, diemžēl, uh, viens no vecākiem tika audzina māte. Tādā situācijā ģimene vēl vairāk ir pakļauta nabadzības riskam. Lielākajā daļā gadījumu pieaugušie ziedotu jebko, lai bērni būtu pēduši, varētu apmeklēt skolu un apmienātu bērnu vajadzības. Līdz ar to pieaugušo nabadzību, bērnu nabadzību pārklājās, šie divi fenomeni pārklājās. Mans jautājums ir šāds. Kā var nošķirt to, kas nepieciešams, lai cīnītos ar bērnu nabadzību, no tiem pasākumiem, kas ir nepieciešami pieaugušo nabadzību eh, apkarošanai, jo ja vecāki nebūtu nabadzībā, tad arī bērni nebūtu nabadzībā. Eh, vairāk runātāji pieminēja manu valstu, Ungāriju, kur ir 40% bērnu nabadzība, kas ir šokējošs skaitlis man. Eh, Vēlētu zināt, no kādiem avotiem ņem šādu informāciju. Var jau būt, ka tā ir taisnība. Kā tas ir iespējams, ka valsts, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts jau desmit gadus, uzrādā 40% bērnu nabadzības līmeni? Kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams, ka nav taisnīgas samaksas un, pie, un pienācīgs darbvietas, ka mēs nevaram runāt eh, par taisnīgu samaksu Ungārijā, kur strādājušie rūpnieciskās fabrikās saņem 250 eiro e- mēnesī, vai medmāsa, kas strādā slimnīcā, trijās maiņās saņem ap 300 eiro mēnesī. Ko lai mēs sakam Ungārijas vecākiem, kas vēlas izvairīties no bērnu nabadzības? Es domāju, ka mums jācīnās ar galvenajiem cēloņiem. Tā vietā, lai rīkotu debats par eh, pastarpinātiem eh, jautājumiem. Vakar debatēs es uzdevu jautājumu Ungārijas vecākiem, kāds ir iemesls viņu nabadzībai. Viņi man sacīja, ka pārsvarā tādi banku šokējoši negodīgās e, prakses, e, uzspieste līgumi banku kredīt līgumos, kur bija, kas e, lika atmaksāt trīsreiz lielākus līdzekļus nekā tika paņemti. Tie ir cēloņi. Es uzaicināju dažu no jums Eh, šeit uz eh, uzklausīšanu, diemžēl viņi ne, neieradās. Mums jāprasa pašiem trūcīgajiem vecākiem, kāda ir iemesla viņu nabadzībai. Viņi jums pateiks, bankas viņus aplaupīja, atņēma viņiem iztiks līdzekļus. Un lai Eiropas Savienība tad domā par izsmēmiem. Paldies, Žitņānskas kundze tālāk. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vôbec um, za príležitosť. Jā, paldies. Es vēlētos pateikties par šo iespēju diskutēt par šo jautājumu. Tāpat arī paldies par mūsu viesu prezentācijām. Daudz kas tika sacīts jau par iemesliem nabadzībai un sekām. Runājot par nabadzību, tas nevienmēr nozīmē materiālā ziņā nabadzību vai naudas trūkumu, bet bērni, kas dzīvo nabadzībā, viņiem pietrūkst izglītība, veselības aprūpe, uh, mājoklis atbilstošā līmenī un bieži viņi kļūst arī par vardarbības upuriem, tā skaitā eh, seksuāla vardarbība. Slovākijā bija gadījums, kur 12-gadīgas meitenes pelna līdzekļus iztikai kā prostitūtas. Un visa situācija Slovākijā, salīdzinot ar skaitļiem, ko mēs dzirdējām attiecībā uz um, bērniem, kas pa pakļaut riskam Slovākijā, šis skaitlis ir ap 20% kas tomēr ir pārāk augsts eh, skaitlis, lai mēs varētu būt apmierināti ar esošo situāciju. Lai nu kāda ir pateikts, ka tā ir dalība valsts kompetence. Un es uzskatu, ka tā tas īsti nav. Arī mēs varam šajā līmenī palīdzēt dalību valstīm tik galā ar šo situāciju. Runājot par to, kā tikt ārā no šīs nabadzības, mums ir jāpalīdz visai ģimenei, ne jau tikai kādai ģimenes daļai. Mums ir jāpiedāvā vecākiem labas kvalitātes darbus, pakalpojumus, runājot par labu darbu iespējām Slovākijā, ir zināmas problēmas tās ir saistītas ar to, ka tiek maksāta minimālā alga, bet pārējā algas daļa tiek eh, nelegāli aploksnēdota, kas nozīmē to, ka eh, tiek zaudēta pensijas un arī pabalsta apmēra mazāk. Mums ir jānodrošina, lai eh, netiktu pārkāpta darba likumdošana. Tāpat ir nepieciešams padarīt vairāk pakalpojumus pieejams, lai cilvēki varētu strādāt. Tad, kad viņiem ir šāda iespēja, vakar mums bija iespēja redzēt dažādas skaitļas, kur tika parādīt Čehijas un Slovākijas situāciju, kur eh, vecākiem bieži vien nav iespēju eh, bērnu aprūpas iestādēm piekļūt, eh, kad bērniem, bērnam uz divu gadu vecumam. Vēl viens jautājums tāda mētiecīgi sniegta palīdzība un atbalsts. Tas nozīmē, ka ja vecāki saņem uh, kādu veidu atbalstu, bieži vien uh, šī nauda līdz bērniem nenonāk un uh, pat ja vecāki saņem šo atbalstu, līdz bērniem tas tā tad kā atbalsts nenonāk. Bērnu izglītība ir ļoti svarīga un mēs zinām, ka ja bērniem ir izcelsme tieši no šādas riskam pakļauts grupas, tad mums net, ir jārunā par iekļaujošu um, izglītību, neatkarīgi no tā, vai um, bērnam ir invaliditāte vai uh, kādas sociālās problēmas, mums ir uh, jāintegrē bērnu sabiedrībā. Un runājot par izglītību, mums ir jākoncentrējas ne tikai uz iemeslu apkarošanu nabadzībai, bet arī nodrošināt, ka šie bērni pietiekamu laiku savā brīvajā laikā uh, pavada, piemēram, skolas brīvs, brīvlaikā atbilstoši. Mēs zinām, ka ir dažādas problēmas. Mēs, piemēram, pēc dažām brīvdienām redzam, ka uh, dažās ģimenēs, kas ir eh, labākā situācijā, viņi var apmeklēt uh, eh, ārvalstīs un kursus visādus un visu kaut ko, bet uh, no trūcīgām ģimenēm bērni ir nav spējuši, teiksim, pat saglabāt tās, inf to informāciju, kas bijusi pirms eh, pārtraukuma, pirms šī brīvlaika. Un pēdējais komentārs. Esmu nobažījusies par to faktu, eh, ka pastāv eh, tāds negatīvs skatījums uz tiem cilvēkiem, kas saņem sociālo atbalstu. Uh, tiek uzskatīts, ka tie ir tā kā tāda otršķirīga cilvēka, un arī pret to būtu jācīnās. Thank you, Madam Chu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ar prieku piedalos šajā ļoti interesantajā un svarīgajā diskusijā. Mēs Mums ir jāņem vērā dromā statistika, ka katrs trešais bērns saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību. Manā uh, valstī 10% dzīvo pilnīgā nabadzībā. Uh, šajā laikā mēs esam dzirdējuši par panākumu stāstu. Uh, Nabadzība un sociāla atstumtība ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Eiropas līgumi dod iespējas labākai sadarbībai, taiskaitā bērnu tiesību nodrošināšanai, bet, manuprāt, parlamentam ir jāizdara lielāks spiediens uz komisiju un dalībvalstīm, lai uzsāktu patiesu sadarbību cīņā pret bērnu nabadzību Eiropā vissvarīgākie rezultāti un pirmie šai sadarbībai varētu būt minimālu sociālo standārtu ieviešanu visās dalībvalstīs attiecībā pret bērniem. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts Gērike. Es uzskatu, ka tad, kad mēs runājam par bērnu nabadzību, mēs runājam arī par vecāku nabadzību. Tas ir labi, ka jūs esat tematizējuši šo jautājumu, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tas tiek darīts tieši šajā kontekstā. Uh, un neatbalstat Junkeru. Žanklauds Junkers man sacīja, ka atbalstīs Eiropas ģimeņas stratēģiju. Tas, manuprāt, ir iespējams. Tomēr runājot par bērnu nabadzību un arī vecāku nabadzību, mēs runājam par kaut ko tādu, kas eh, turpinās jau vairākās paudzēs. Mēs runājam par uh, politikas izgāšanos ne tikai pēdējos desmit gados, bet es pat tur teiktu pēdējos 50 gados. Tas nozīmē, ka šeit ir tāda pēc būtības jau problēma. Runājot par vecāku nabadzību, bērnu nabadzību konkrēti, un tad ir jautājumi par izglītību, tad mums arī ir jāapzinās, ka šie temati. Ja mēs ar tiem, tām strādājam šobrīd, tam būs nepieciešams desmit gadi vismaz, lai parādītos pirmie pozitīvie rezultāti. Un tur ir tā problēma, mums nav laiks desmit gadi, mums ir četri, pieci gadi maksimums. Līdz ar to mums tas ir daudz plašākā skatījumā jāskat, jāskat ne tikai izglītība, ģimeņa politika, bet es pat teiktu ka ir nepieciešama prasība, ka neviena e, likums nedrīkst iznākt no Eiropas Savienības iestādēm, lai netiktu pārbaudīts vai tādējādi netiktu e, negatīvi ietekmēt vecāki vai ģimenes vai bērni. Un kāpēc ar e, nevarētu arī nodot tālāk šādu pašu principu dalību valstīm viņu līmenī? Tas mūsu kontinentu ievērojami draudzīgāku padarīs, un mums nebūtu jābaidās arī no globalizācijas, jo tādējādi mēs radītu pietiekamu pamatu eh, saglabāt arī eh, paglābt no nabadzības nākamās paudzes. Paldies! Thank you, Madam Steinruck. Steinrucks kundze. Jā, paldies mūsu viesiem. Jūs sniedzāt mums jau daudz uh, Eh, no zināmās informācijas atgādinājāt, bet arī jaunāko informāciju pastāstījāt. Tas ir ļoti svarīgi, jo bērnu nabadzības apkarošanas jautājumā mēs runājam par resursiem, kas eh, Eiropai nepieciešam tās nākotnei. Un šeit ir eh, varbūt daudz plašāks konteksts būtu jāņem vērā nekā šobrīd apspriesties. Un arī norāda par to, kāda ir visu likumdošanas aktu sociālā ietekme. Arī balsojumi, kur ir šeit parlamentā, kā tas viss, kā mūsu lēmumu atstāja ietekmu uz bērniem, uz ģimenēm. To, šis izvērtējums ir ļoti svarīgs. Tad, kad ir eh, debats par nabadzības tēmatu, tiek daudz kas runāt, bet kopīgi visām politiskajām grupām būtu jācīnās ar šo fenomenu. Mums, sociāldemokrātiem, komisāru uzklausīšanā bija ideja par bērnu garantijām, līdzīgi kā mums bija jauniešu garantija, kur mēs kopīgi ieviesām uh, Tad jautājums attiecīgi viesiem būtu šāds. Jūsuprāt, kas būtu svarīgākie elementi, ko vajadzētu iekļaut šādā bērnu garantijā Eiropā? Šeit tika runāts arī par izglītību, par izglītības nozīmīgumu, lai kā vienu no rīkiem nabadzības apkarošanai, bet Eiropā ir reģioni, kur jau no sākuma piedāvā Ehm, bezmaksas izglītību, nekāda maksa par eh, bērndārza apmeklēšanu līdz pat eh, atteikšanās no studiju maksas. Vai jūs uzskatāt, ka bezmaksas izglītība varētu būt būtisks elements nabadzības apkarošanā? Un varbūt, eh, ja tas nav mūsu kompetencija, mums varbūt vajadzētu rosināt dalību valstīm to skatīt. Paldies! Thank you, Mr. Martin. Paldies, Matēnkungs! Paldies priekšsādātājiem. Mēs nosodām bērnu nabadzību tomēr. Izskanēja jau doma, ka tās ir sekas stingrās taupības politikai un desmitiem gadu īstenotās Eiropas politikas sekas. Jā, ir jāpasargā mūsu bērni, mūsu bērni ir mūsu nākotne un mūsu valstu nākotne. Bet es gribētu NVO pārstāvi kungam, kurš mazliet nodarbojās ar politiku un runāja par politis, eh, populistiskām un galēji labējām kustībām, īsi atbildēt. Izskanēja, ka nabadzība būtu kā fatalitāte un uh, E, iesaistītu sliktu audzināšanu no vec, un izglītošanu no vecāku puses. Nosaukšu nu, jums e, savā tēva piemēru. Viņš nāk no Polijas ebreju ģimenes, kurš bēga no Polijas pogro, pēc programma 19. gadsimta beigās. Viņš ir e, dzīves pirmā kara beigās. Viņš ar savu ģimeni dzīvoja uz um, Eh, pie apstrādāt lauka, pie govs pakaļas, kā viņš pats teica. 45. Eh, gadā viņš nebija daudz bagātāks, un redziet, tas viņam nekavēja izglītot savus bērnus, to starpā mani un uh, Tāpēc šodien esmu jūsu priekšā. Tāpēc nabadzība nav fatalitāte un nenozīmē visos gadījumos sliktu izglītības došanu no trūcīgu vecāku puses. Un tāpēc, lai aizstāvētu palīdzību par katru cenu un šo kastes lodziņu politiku, Jūs, protams, varat māt ar galvu, bet es domāju, ka pateicoties katras valsts izglītības līdzekļiem, kur pastāv skola ir bezmaksas, at, aktualizē tos pūliņus, tos darbus un tos nopelnus, ko var panākt. Un šajās sarunās tika runāts arī par trūcīgu vecāku un imigrantu vecāku bērniem. Un tas man dod iespēju jums atgādināt, es, kas esmu populists jūs izpratnē, ka pirmie imigrācijas upuri ir paši imigranti un viņu bērni. Paldies! Paldies, Šulckungs! Ja, auch noch, <clears throat> Entschuldigung, auch nochmal von meiner Seite. Paldies, ir mans puses sirsnīgs paldies jums par um, šo uzklausīšanu, svarīgu uzklausīšanu. Un ir uh, tiešām jauka, ka varam tā vispusīgi apspriest šo tematu šodien. Nu, vairāk deputāti jau uh, uzsver tādas svarīgas lietas, un uh, pats esmu divu bērnu tēvs, un vēlos tad paust savu viedokli arī zem par šiem jautājumiem. Nāk no tāda specifiska Vācijas reģiona, kur, manuprāt, um, ir daudz kas finansiāli darīts bērnu labā. Un mēs esam pārliecināts, ka nauda pat par sevi vien jau nav tas īstais un uh, vienīgais ceļš, kā atrisināt uh, problēmas, par kurām mēs šodien runājam. Man personīgi galvenais ir svarīgi neatkarīgi no tā, vai vecākiem ir laba vai slikta auga. Mm, vai viņi kādu laiku ir bezdarbnieki vai nav, ir svarīgi, lai viņi apzinātos, ka viņi ir atbildīgi par bērniem, un, mm, ka viņiem ir jārūpējas par bērniem, un es varu uzsvērt, ka arī manā reģionā Vācijā, kur es dzīvoju, ir tādi vecāki vai ģimenes, kur varbūt tikai mm, viens no, no vienīgais eh, ģimenes loceklis, kas no rīta tagad ceļās, ir bērns, kas iet uz skolu. Un tā jau tā nevajadzēja būt, protams, no, nu, tur ģim, viņam palīdz ar naudu, bet vajadzētu apelēt pie šīm ģimenēm, lai viņi arī apzinātos savu atbildību. Un Štainers um, kungs pieminēja, ka veidojas reizēm situācija, ka bērns desmit uh, suns dienā bez maksas iet uz bērndārzu. Un tad arī vecākiem ir zem ienākumu vai nav darba, un es skatos uz to, arī mūsu reģionā ir problēmas ar, um, ar bērnu nabadzību, ar uh, iespēju vienlīdzību. Nu, tā, tādā pagātā valstī kā Vācijā ir šāds problēmas arī pie mums. Labi, protams, bērnu nabadzība ir definēta citādi nekā dažās citās zemēs, bet noslēgumā vēlos sacīt, ka, nu, nesot tik vecs, arī pats esmu piedzīvojis to, ka bērnam Bet izglītība ir vissvarīgākā, lai viņam būtu pie, piekļuve. Izglītība neatkarīgi no tā, vai viņš nāk no finan, finansiāli turīgām vai, vai mazturīgām ģimenēm. Thank you, Mr. Paldies. Nākošais runātājs ir deputāts Krasnodebskis. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojiet, bet es nerunāšu par bērnu nabadzību. Tas ir svarīgs temats, bet es gribēju komentēt eh, kolēģis sacīto par pogromiem Polijā 19. gadā, ja es pareizi sapratu. 19. gadsimtā nebija neatkarīgas Polijas. Jūs visdrīzāk domājat pogromus pašreizējās Ukrainas vai Krievijas teritorijā. Eh, tā bija Krievijas-Ukrainas drīzāk problēma. Ļoti svarīgi mums ir nesajaukt eh, vēsturi šādā veidā. Paldies! Vai Sobas kundze vēlas teikt dažus vārdus? Ka... Diskusijas beigās Zubers kundze lūdzu. Ir Eh, arī iespēju uzdot jautājumus runātājiem. Vispirms varbūt uzdosit eh, jautājumus runātājiem, un pēc tam es atbildēšu ar iespēju. Mums nav šim nolūkam paredzēts laiks, eh, saka priekšsēdētājiem. Mums ir vēl 20 minūtes, tāpēc es domāju, ka laiks paliks. Bet mums ir vēl citi jautājumi, kas ir jāizskata ņemot vērā darba kārtību. Protams, ja jūs vēlaties uzdot jautājumu, tad varētu sniegt īsas atbildes. Es piekrītu tam, kā runātāji norādīja mm, pamatjautājumu, kas ir bagātība pārdalījums, un tas fakts, pret kur neviens nevar palikt nevienlī, eh, vienaldzīgs, kā eh, šai sist, sist, situācijai pastāvot, tomēr ir cilvēku grupa, kas kļūst aizvien bagātāka. Tāpēc es uzskatu, ka ir Eh, neiespējami atbildēt ar sociālajām politikām, tad, kad ir visur jāizdara sa eh, budžeta samazinājumi. Tas nav iespējams tādās valstīs kā manējā, kur tiek spekulē, spekulēts ar nenomaksājiem parādiem, ar nenomaksājumu parādu e, procentiem, un ir pilnīgi absurdi tas, ka e, procenti pār parādiem ir augstāki nekā tiek atvēlēts veselības aprūpei valsts iekšienē. Tāpat arī izskanēja vairāk kārtīgi tas, kā no vienas puses nevar dot ieteikums bērnu nabadzības samazināšanai, un no otras puses E, pieņem tādas noteikumus, kas padara to neiespējamu. Nu, tas ir pretrunā ar loģikas pamatprincipiem. Nevar vienlaicīgi darīt vienu lietu un kaut ko pilnīgi pretējo. Mums ir jāizdara izvēle un jāpieņem e, lēmumu. Tagad divi vienkārši jautājumi. Runājot par bērnu labklājību, bērnu garantiju, atbalsta mehānismas bērniem, domāju, ka būtu pienācīgi saprast vai un norādīt, ka šāds atbalsts tiek izmaksāts neatkarīgi no tā, ko saņem vecāki un paredzēts visos gadījumos bērniem, un papildus tiem rādītājiem, kurus mēs uzskaitām parasti Eurostatā, kur ir tie, kas palīdzētu labāk saprast bērnu nabadzību un ko uh, varbūt jāiekļauj citu veidu mainīgie lēmumi, piemēram, bērnu labklājība. Paldies! Paldies, un tagad būs divas minūtes ikvienam, lai mēģinātu sniegt īsas atbildes uz sūbers jautājumiem vai uz citiem jautājumiem, kurus jūs uzskatījāt par uh, būtiskiem no deputātu puses. Vispirms dodu vārdu Heidsvorts kundzei no Airočailda. Um, Paldies priekšsēdētāji, ļoti interesantas debatas, un šī ir, šis ir Eiropas Savienības jautājums, tas ir jādala dalībvalstīs, uh, arī reģionālā, vietējā līmenī, bet kā mēs skatām Eiropas uh, ties, bērntiesības, tas ir ir ļoti nozīmīgs Eiropas jautājums. Mēs runājam par eh, pieaugušo nabadzību un bērnu nabadzību, un ja mēs uzlūkosim nabadzību ar bērnu acīm, tad mēs redzēsim ģimenes, eh, pašvaldības, skolas, mājas. Un ir svarīgi tas, lai mēs debatēs paturam bērnu perspektīvu. Katrai dalībvalstī valstī E, tā katra ir parakstījusi bērntiesību konvenciju, Eiropas Savienības ieteikumi ir iekļauti, un ja mēs to ieviesīsim, tad mūsu bērni dzīvot atšķirīgā pasaulē. Thank you, and Madam Chen from the... Paldies, tālāk Češens kundze no UNICEF. Vēlos dot vārdu maniem kolēģiem no UNICEF, kolēģiem Dominikam Richardsenam, bet par bērnu indikatoriem. Būtu tiešām ļoti noderīgi, ja būtu šādi bērnu indikatori, kas liecinātu par bērnu nabadzību. Un, piemēram, tādi, kas tiek izmantoti Eiropas Savienības statistikas rādītājos par iecetē ienākumiem 12. un 13. gadā, 9. un 13. gadā. Un tiešām vajadzētu šos specifiskus jautājumus uh, katru gadu iekļaut attiecīgos Savienības pētījumos. Paldies! Smaļenskas kundze no Glābiet bērnus organizācijas. Paldies. Um, var vien atkārtot um, kolēģis sacīto. Mums ir būtiski, lai Eiropas komisijas rekomendācija par investīcijām bērnu politikā tiktu īstenot, kas balstās trīs pīlāriem. Pirmais pīlārs ir piekļuva resursiem, un te ir runa arī par atbalstu vecākiem un ģimenēm. Otrais pīlārs ir um, piekļuvēm um, lētiem uh, atbalsta pastākumiem dažādās politikas jomās, proti veselības aprūpa, izglītība, mājokļi, bērnu aprūpa un tā tālāk. Uh, tie visi ir pakalpojumi, kas ir svarīgi bērniem, kas uh, atrast bērnu potenciālu. Un tad ir nepieciešami mērķiecīgi pasākumi tieši attiecībā uz vismaz aizsargātākajām grupām un jāizvarās no stigmatizācijas. Atbalstam tādu universālu uh, Uh, risinājumu meklēšanu. Un vēl par šiem indikatoriem runājot, mēs uh, arī esam izstrādājuši ierosinājumus, kā um, uzlabot um, monitoringu, tādu uzraudzību tieši runāt par šiem uh, nabadzības starpdisciplināriem, tā teikt, jautājumiem, īpaši runāt par bērnu nabadzību. Nu, daži indikatori varēs saistīties ar nekognitīvajām iemaņām, kas parasti tiek ignorētas, bet ir nemazāk svarīgas un kuras var iegūt ar kultūras pasākumiem, hobijiem, iesaistīšanos dažādos eh, sabiedriskos pasākumos, tas vērotu cilvēku apvienotību dzīvi un tā tālāk. Vēl daži indikatori varētu saistīties ar izglītības pakalpojumu kvalitāti, piemēram, formālā un neformālā izglītība, kā arī piekļuvu kvalitīviem pakalpojumiem un šo pakalpojumu ietekmi un iznākumu. Un arī pie jau pieminēja, ka šos indikatorus jāizstrādā aktīvi iesaistot pašus jauniešus un bērnu šajos procesos. Paldies, Džonsas kundze. No nu, pretnabadzības, tātad nabadzības apkarošanas tīkla. Jautājums uh, par ģimeņu nabadzību un bērnu nabadzību, par šo cēloņu sakarību. Un, jā, nu, sadalās jautājumi ir svarīgi, nepieciešama sistēmiska pieeja nabadzības uh, samazināšanai visiem koncentrējoties uz vecākiem eh, bērnu nabadzības jautājums, tomēr netiks eh, atrisināts. Un tāpēc, ja mēs runājam par bērnu nabadzību, varbūt būtu būt īsāk jārunā par bērnu labklājību, kā nodrošināt, lai bērnu plaukst un zēļ. Tas ir svarīgi. Tā kā ir jāpieņem ģimenes pieeja, bet, eh, protams, bērnu tiesības ir jāskat no bērnu perspektīvas. Un tas, lūk, ir tas izaicinājums, kas jāpatur prātā un kas jāatspoguļo šajā atzinumā. Otrkārt, eh, bērnu garantijas jautājums ir interesants, bet te jāuzmanās, eh, ka mēs nepieņemam kādus tādus, pār, tādus fiksus eh, risinājumus, tā sacīt, ir svarīgāk integrēta pieeja. Var atbalstot kolēģi sacīto, šī komisijas rekomendācija tiešām ir lieliska, visi to esam parakstījuši. Nu, te ir runa par, par resursiem, par algām, par sociālās aizsardzības sistēmu, par piekļuvu pakalpojumiem, mājoklim, veselības aprūpē, izglītībai, aktīvai līdzdalībai, tā ir kopēja tāda viena pakotne. Nu, tādam jābūt šim risinājumam, man nešķiet iespējas, ka lūk, būs kaut kāda maģiska garantija, kas tad visu atrisinās. Ir nepieciešama integrēta pieeja. Tā, tālāk, Rotekungs, um, no dažiem izņēmumiem mēs dzirdējām, ka te ir runa par, par patiesu sociālu jautājumu, no, nu, kas jārisina. Jautājums, vai nepieciešama īpaša stratēģija šeit, vai, vai šeit būtu jākļūst par daļu no lielākas stratēģijas. Nu, jāsaka, ka, ka risks ir tāds, ka ja, ja neturpināsim īstenot Eiropu 2020 stratēģiju, ja tagad mēs to sašķelsim atsevišķās apakšstratēģijās, atsevišķi bērni, vecām kamtubēni, tad uh, eh, ietekme būs zemāka un mēs sniegsim nepareizas atbildes uz uh, adekvātiem jautājumiem. Eiropas integrācijas projekts tiks apdraudēts. Te runa par politisku raksturu izvēlēm, kas nesaistās ar Eiropas institūcijām kā tādām. Uh, Bet, protams, te ir nepieciešama institūcija iesaist. Pretējā gadījumā nebūs pareizu labu iznākumu un, un sociālā iztumšana rosina radikalizāciju. Risinājumi jāmeklē horizontālā līmenī, Eiropas līmenī, arī valsts līmenī. Nepieciešams investīcijas izglītībā, kāds izskanēja. Nu, nepieciešama arī sociālo un izglītības pakalpojumu efektīvu sniegšanu. Minēšu vienu piemēru no manas organizācijas eh, pieredzes. Uh, 150 tūkstoši tātad eh, eksperti šajā jomā profesionāļi, bet lielākā daļa ir brīvprātīgi. Un eh, ir runa par lielām investīcijām. Tam nav nekā kopīga ar nopelniem. Atse, ar atsevišķiem varbūt ir problēmas ar izglītību, tad, kad jūs labi strādājat, ir tiesības kritizēt un, nevien, un nav jātaisnojas uh, Eh, par eh, eh, paveikto, un es lepojos ar darbu savā asociācijā, kas ir solidāra. Paldies, un UNICEF vārdā Ričardson kungam kapēdiem vēlreiz vārds. Paldies! Es domāju, ka bērnu nabadzība jau nav nekas jauns. Šī um, problēma ir gat, paudzēm veca, varbūt 30 gadi, bet ģimenes reformas nav īpaši aktīvas. Problēma ir komplicēta. Bērnu nabadzība nav salīdzināma ar vecāku nabadzību, tādēļ tādēļ, ka vecākiem ir atbildība par bērniem. Un bērni nav izvēlējušies piedzimta konkrētā ģimenē. Un tādēļ bērn, vecākiem un sabiedrībai jārūpējās par bērniem. Un runāja par politikas pasākumiem. Nu, jautājums ir komplicētāks. Vissekmīgākās valsts, kurā ir viszemākā bērnu nabadzība, Nu, tur ir universāla, bet, bet nepārāk, uh, varbūt, turīga atbalsta sistēma, tāpat arī universāla, bet nepilnīga bezmaksas bērnu aprūpas sistēma bezmaksas eh, bērnu aprūpas sistēmās, eh, nu, reizēm tiek iemaksāts vairāk vecākiem, kas iemaksā vairāk. Tas ir dabiski. Eh, darba tirgo, kur 30 bezmaksas bērnu aprūpas stundas ir lielāka atdeva, un, un daļai tā ir regresīva sistēma, jādomā komplicētākos terminos, nevis tikai universālos terminos, jānodrošina tas, ko mēs darām, atstāja pozitīvu ietekmi, tādu kā domino ietekmi uz bērnu attīstību vēlāk un līdz darba tirgu kur var uzlabot situāciju? Tēriņi ir augstākie jebkad vēsturē, efektivitāte jāpaukstina. Par skolām. Kritiski attieksmi bieži vien 3 līdz 5 eiro tiek eh, tērēti skolām, bērnu dārziem ne. Ja nesagatavojam bērnu skolām un skolas bērniem, tad eh, liela daļa jūsu investīcijas eh, secen, cik sen tur būs. Un tādēļ šie indikatori ir svarīgi. Lai pārot starp eh, paauģu mm, nabadzības un nemielīdzības šo te aborto loku, tajā aktīvi aizsaist skolas. Jā, integrē pakalpojumu, veselības aprūpu skolās, jā, un droši vien, lai uh, riskgrupu vecāki skolās uh, saņem atbalstu. Nu, šie lūk, izglītības indikatori līdz to ir svarīgi. Bet atbalsta arī kolēģis, kas sacīja, ka uh, labklājībai kā holistiskam indikatoram ir augsta un svarīga nozīme. Thank you all for your interventions. Paldies visiem par komentāriem. Nu, esmu droša, ka tuvākajos gados šis jautājums uh, savu aktualitāti šeit nezaudēs. Nu, līdz ar to tad varam pielikt punktu šiem jautājumam un pārēt pie desmitā darba kārtības uh, punkta mūsu um, darba kārtībā. Tad, tad um, ģimeņu uzņēmējdarbība biznesa Eiropā. Un tas ir atzinuma projekts. Ziņu atzinuma projekts un dodu uh, vārdu referentam Krasnodebska kungam. Lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, um, prezidentās kundzei. Cenējamie kolēģi, dāmas un kungi, jā, tiešām tā tad esmu šī atzinuma autors. Nu, daudz um, um iespēju mums rīcībā nav. Um, Tātad atzinuma saturs, saturam jābūt diezgan īsam un koncentrējies līdz to uz svarīgāko, bet nu gaida arī grozījums, protams. Paldies visiem ēnu referentiem! esmu saņēmis ļoti interesantus komentārus un, un grozījumu, e, tātad e, priekšlikums, nu, bet pats cik atzinums ir ļoti īsts, tiešām ir grūti visu tur iekļaut. Esmu nāk no akadēmiskām aprindām, esmu radis e, strādāt pie daudz plašākiem, garākiem tekstiem un, un atzinumiem, tā kā, nu, ar šo lakonismu elementu bija neliela problēma. Bet, nu, kas tad atspoguļojas manā atzinumā? Nu, protams, atspoguļojas tas, ka Eh, ģimenes uzņēmumi ir tāds svarīgs um, koncepts tautsēmnieciskā forma Eiropā, un eh, esam apzinājuši konkrētus um, pētījumus par eh, ģimeņu uzņēmumiem, un visi tie liecina par to, ka ģimenes uzņēmumi balstītas noteiktu vērtību sistēmu, kas attiecīgi pēc tam izpaužas arī šo kompāniju, šo uzņēmumu ikdienas darbībā. Un domāju, ka nu, par to esam vairāk mazāk tiešām uh, vienprātīgi visi, jo šīs vērtības jau mums visiem ir kopīgas. Nu, piemēram, tātad saistības darboties tā, lai labums būtu vietējai sabiedrībai, vietējai kopienai, tā teikt, godprātīga komersanta tradīcijas un status, nu, tās ir tādas pamatīgas vērtības. Un tālāk arī vēršam uzmanību uz to, ka nav tāds konkrēts ģimenes uzņēmuma definīcijas. Nu, neviens nav izstrādājis šādu definīciju. Nu, tur, protams, svarīgs ir atšķirības starp dalību valstīm, bet, eh, nu, mēs gan uzskatām, ka principā, nu, kaut kāda, kaut kādas definīcijas uzmetums, eh, tāda, tāda nu, raupja definīcija jau, nu, tiešām būtu nepieciešama. Tad mums būtu arī vieglāk, pirmkārt, eh, iegūt un apkopot informāciju par šādiem uzņēmumiem un arī tos tad, ko nu, traktēt. Uh, Tāpat jāatzīmē, ka nepieciešama um, izglītība šā, šādām kompānijām. Ļoti bieži tieši šajās uh, uz, kompānijās, šajos uzņēmumos ir vērojams zināmas uh, problēmas ar, ar, ar um, uh, apmācības līmeni, jo, jo nu, piemēram, mantošanas jautājumi, kā tiek traktēti un, un, un, un risināt, tas reizēm izraisa problēmas. Un eh, vēl ir tāda īpatnība, ka visbiežāk šie uzņēmumi darbojas tādās eh, nišu jomās, ļoti tās specifiskās jomās. Un, protams, ekonomiskā krīze un recesija atstājusi negatīvu ietekmi arī uz eh, šāda tipa uzņēmumiem. Daudzu ģimenes uzņēmumu laiki ir grūti. Un ko sagaidīt? Nu, Junker kungs savā plānā varētu arī paredzēt noteikts pasākums arī šajā jomā, jo šo ģimenes uzņēmumu vajadzības ir specifiskas, un, un šie uzņēmumi ir svarīgs eh, Eiropas tautsainicības pīlārs visās dalībvalstīs. Un to nevajadzētu ignorēt. Un tad visbeidzot, eh, mēs arī dzen komentējam eh, tātad lakslīgs um, fenomenu, tātad uh, sakara atklāto, proti ir nepieciešama uh, kāda rīcība no komisijas puses, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret uh, lielajiem starptautiskiem uzņēmumiem un ģimenes uzņēmumiem. Tas jākārtīgi svarīgi šajos smagajos laikos, un tas figurē man atzīm pēdējā rīnkopā, un tā, tās, tā ir svarīga tēze. Uzsveram, ka tik tiešām ir valsts, kur pēc 95. gada ģimenes uzņēmumu kā tādu faktiski uh, apsīka. Ģimenes uzņēmumu koncepts vairs, vairs nepastāv. Tie, visi šie uzņēmumi ir pačabējuši. Lūk, uh, nu, tāda ir šī situācija. No otras puses uh, bija valsts, kas pieņēma ārvalstu mm, investīcijas, un kur šie ģimenes uzņēmumi modernizējās un, un, un plaukst un zaļ tagad, ziniet. Tā kā vajadzētu ievērot konkurences normas, vienlaicīgi spēles noteikumu visiem un jātiec uh, uzlabot uh, uzņēmējdarbības vīde ģimenes un uzņēmumiem. Un personiski pats var piebilst, ka no man viedokļa raugoties, nu nedrīkst uh, pieļaut, ka ģimenes uzņēmumi godprātīgi strādā, maksā visus nodokļus. Un, uh, Un, un tomēr valstu vidi viņ, viņu strenkā, nedod viņiem mieru, un savukārt lielie uz, uzņēmumi dara, kā, kā grib, jo viņiem ir jaudīgi grāmatveži, un viņus vidi liek mierā pat, jo un, mm, mēs visi zinām, ka tieši viņi ir vērojami pie, pie izvairīšanās nodokļu maksāšanas vai manipulācijām ar nodokļiem, un tā tam nevajadzētu būt. Nu, tad, kā sacīja, gatavojam arī grozījumus, un uh, ceru, ka mums būs turpmākas interesantas diskusijas ar uh, ēnu referentiem un jums. Madam Kozlovska-Rajevič, you are. Ševičs kundze, jūs pārstāvjat tautas partijas grupu, parastais Āna Frens gan nav ieradies, bet nu vāc jums eh, tautas partijas eh, vārdā. Paldies, eh, paldies priekšsētāji, un iesaukumā vēlos pateikties referentam, jo Žaveckas kundze tiešām ēnu referente, bet viņa nav varējusi šodien ierasties. Nu, un tādēļ man ir uzticēts šis kopējais pienākums pārstāvēt viņu, un viņas vārdā arī paust dažus komentārus par šo atzinumu. Un vēlos sēdus sākumā uzteikt referentu par sabalansēto līdzsvaroto atzinumu. Un paldies arī, ka organizējāt saulēcīgu sanāksmi starp referentiem, ēnu referentiem par šo nu, atzinumu. Nu, tiešām nešaubos, ka mēs turpināsim arī auglīgu sadarbību, jo atzinums ir svarīgs. Ģimenes uzņēmumi ir daļa no mūsu tradīcijas. Šiem uzņēmumiem ir noteiktas vērtības, kas ir pelnījušas mūsu atbalstu un uzmanību. Un nu, tomēr būtu arī jāatminās, ka jāievēro vienlīdzīgas eh, konkurences un ekonomiskā godīguma principi. Tos nedrīkst eh, likt uz kārts. Eiropas komisija ierosināja izveidot eh, darba grupu, lai sekmēt un nodokļu tātad, vidas sakārtošana, nozīmē darbības vidas sakārtošana, tādas palīdzēt ģimenes uzņēmumiem, un tas ir svarīgi šīs debats kontekstā. Jau tik pieminēts, ka izglītības apmācības elements ir pelnījis mūsu uzmanību, un tieši šai sakarā tad arī tiks ierosināt vairāki grozījumi. 2009. gadā komisija laid klajā pētījumu, kurā bija uzsvērts, ka daudzās dalību valstīs pašnodarbinātiem. Ja? un viņu vedotie uzņēmumi tiek uh, traktēti kā ģimenes uzņēmumi uzreiz. Un, uh, un līdz ar to šo šādu uzņēmumu ietekmu uz ģimeņu laklājību ir svarīgi. Jautājums par mantojuma tiesībām un aktīvu pārnesi jaunajām, nodošanu jaunu pauģu rokās ir svarīgi. Nu šeit um, būtu nepieciešams uh, tātad rast noteikts risinājums šai sakarā mums būs iegrozījums. Paldies! Uh, sociāldemokrātu vārdā. Brando Benefaikungs. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Arī mans puses paldies uh, atzinumā autoram par pirmo šīs ziņojuma projektu. Un viņa vēlme tiešām konstruktīvi sadarboties visiem ēnu referentiem. Šis atzinums ir labi iespēja mums visiem nāk klajā ar dokumentu, kurš, manuprāt, varētu mums palīdzēt tad apkopot uh, aktuālu informāciju par šo svarīgo sektoru, ģimenes uzņēmumu, kas uh, sarūpē krietni tiesu no Eiropas IKP. Mums vajadzēja koncentrēties uz uh, uh jaunu darba vietu radīšanas potenciālu, kas piemīt šim sektoram. Tam ir laba reputācija, šis biznesa modelis ir ilgspējīgs. Tas ir tāds pamatīgāks un vairāk piesaistīts reāli ekonomikai nekā citi sektori varbūt un orientēts uz ilgtermiņa izaugsmi. Un šai ziņā atzinuma projekts uh, ir labs izējas punkts mūsu turpmākām diskusijām, un nešaubos, ka tas palīdzēs arī mums uh, pilnveidot uh, šo atzinumu tālāk. Un nu, pašam būs daži novērojumi, ko varbūt varētu iekļaut šajā dokumentā, šajā atzinumā, un kas tad tālāk varētu stimulēt komitejas darbību arī. Atzinuma autors uh, pamatot piemin, ka ir problēma ar ģimenes uzņēmumu definīciju. Es piekrītu, ka ir nepieciešama tāda svaiga acs, svaigs skats uz šo uh, Mm, jautājumu ekspertu grupu, kas izstrādā šo definīciju, nāca ar to klajā 2009. gadā. Kādēļ tā būtu jāmēna? Nu, pirmkārt, tādēļ, ka kriteriji, kas tiek noteikti, pēc kuriem tiek uh, definēti ģimenes uzņēmumi, nav pietiekami fokusēti, kas attiecas uz uh, um, uzņēmuma um, lēmumu pieņemšanas tiesībām, tiešas un netiešas, un, un, un uh, īpašuma tiesības. Tas nav tik svarīgs, svarīgākais, manuprāt, ir uh, uzņēmuma uh, uh, apmērs, tad lielums. Nu, pieņemsim, ka tas, var, tik, tas tikpat labi uh, ģimenes uzņēmums varētu būt uh, kā desiņu rūpnīciņa kaut kur Itālijas vidū vai Volkswagens vai, vai Mercedes, piemēram. Un nu, nepieciešams uh, fokusētāks um, um, pieejams šai definīcijai. Nepieciešams instruments, kas uh, ļauj koncentrētāk pieejamu jautājumu un līdz ar to ļauj mums sakārtot uz uh, arī tiesisko vidi. Ģimenes uzņēmumiem, tiem ir labāka situācija sociālās attīstības jomā, tie ir labāk attiecas pret, uz, pret saviem darbiniekiem, ja tiem ir aktīva loma vietējās sabiedrībās, tas atzīts viss eh, arī atzinumu projektā, ko publicēja mūsu kolēģi no ITRA komitejas, pozitīvi vērtējumu šo atzinumu, un šajā ziņā mums vajadzētu arī iekļaut eh, atsauci uz to, cik svarīgi ir korporatīvās sociālās sabiedrības standarti. Cik uh, svarīgi ir eh, iespēja arī darbiniekiem finansiāli piedalīties šajās kompānijās, šajos uzņēmumus. Domāju, ka mēs vispār varam vienoties. Vispēcot, pastāv arī geogrāfisks eh, elements, kas eh, būtu jāņem vērā. Skaitļi mums vēsta, ka ģimenes uzņēmuma modeļu sadala Eiropas reģionos ir tāda neviengabalēna, ņemot vērā sociālā apstākļa atšķirība Eiropā. Tas ir vēl viens aspekts, par ko būtu jāpadomā, paldies. Thank you, Mr. Paldies, Benifai kungs. Tālāk Renāte Vēber, Alde. Paldies, priekšsēdētāji. Tā tik tiešām ir. Šajā parlamentā mums ir ļoti stingri noteikumi par pašiniciatīvas ziņojumiem, to garumu, tāpat arī atzinuma garumu, ko var sniegt cits komitejas, bet tāpat laikā šis ir ļoti svarīgs brīdis jo šādi pašiniciatīvas e, ziņojumi par nodarbinātības jomas jautājumu ir kopīgi centieni censties izstrādāt uh, kopīgi nostāju Eiropas Savienībā, kas novedīs pie labāka regulējuma šajā jomā. Man nav šaubu, ka visa šī procesa beigās, kas ietver tikšanos, grozījumu iesniegšanu, ziņojumu projekts būs atšķirīgs un pats e, ziņojums beigās būs arī atšķirīgs. Vēlos e, atzinīgi izteikties par e, ziņojumu projektu un referenta gatavību sadarboties ar visiem ēnu referentiem, atvērt, izturēties pret mūsu ierosinājumiem. Visensitīvākais jautājums visbūtiskākais jautājums tik tiešām ir definīcijas jautājums par to, kas tad īsti ir ģimenes uzņēmums. Tā kā prakse dalību valstīs ir tik atšķirīgas un ir tik daudz dažādas definīcijas, vēlos iesniegt tāds grozījums, kas uh, aicinātu komisiju noteikt kādus eh, vismaz minimālos eh, rādītājus, kas ļautu eh, noteikt, kas tad ir īsti ģimenes uzņēmums. Un tad mums būtu iespējams arī precīzāku statistiku apkopot un iegūt skaidrāku pārskatu par to, kāda loma ir ģimenes uzņēmumiem Eiropas Savienības ekonomikā. Un E, atsevišķi tieši nodarbinātības jomā. Tāpat Alda grupa ir ļoti interesēta dzimumu vienlīdzības e, aspektā ģimeņu uzņēmumu jomā, līdz ar to daži grozījumi būs par šo tematu. Tāpat arī vēlamies veicināt ideju par viens pieturs aģentūras sievietēm uzņēmējām tā skaitā atbalstu bērnu pieskatīšanai tām sievietēm, kuras vēlas aktīvi darboties uzņēmēji darbībā ģimenes uzņēmumos. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vadības nodošana ģimenes uzņēmumu jomā. Vēl viens svarīgs jautājums Ja mēs vēlamies, lai šie uzņēmumi turpinātu attīstīties un spēlētu aktīvāku, dinamiskāku lomu Eiropas Savienības ekonomikā, tad mums ir jādomā arī par to, kā mēs regulējam, kā likumdošanu pieņemam šajā jomā. Līdz ar to izteikšu ieteikumu komisijai un dalību valstīm vienkāršot un konsolidēt likumdošanu saistībā ar šīs jomas darbību. Tāpat ir nepieciešams arī stimulēt izglītības jomu. Ja mēs vēlamies, lai uzņēmēji ģimeņu uzņēmumos būtu aktīvāki, viņiem ir jāsniedz palīdzība. Jāsāk jau agrīnā vecumā, pamatskolā, vidusskolā, strādāt pie tā, kā attīstīt prasmes šajā jautājumā. Kopumā esmu pārliecināta, ka kopīgi mums izdosies nonākt pie laba atzinuma, ziņojuma, un tādējādi palīdzēsim veidot eh, publiskās politikas pamatnosādes, kas mums tik svarīgs. Paldies, Silikjotis kungs tālāk. Eh, Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos vispirms pateikties eh, referentam par brīnišķīgo darbu, ko viņš ir paveicis strādājot pie šī ziņojuma. Referenta idejas izlasošo dokumentu ir pilnīgi skaidrs, līdz ar to visām politiskajām grupām ir ļoti viegli formulēt savu nostāju attiecībā pret to. Goe nepiekrīt vairākiem punktiem šajā ziņojuma projektā It īpaši tas ir par kursiem uzņēmēji darbībā, ka tie tikt iekļaut skolu apmācību programmā. Mēs uzskatām, ka izglītība nav jāsasaista ar tirgus ekonomiku. Skolām ir jābūt demokrātiskām skolām pilsoņiem, kurās skolēni, jaunieši var sajust to, ka uh, viņu bērnība ir radošumu piepildītākais, aktīvākais eh, dzīves posms, bet eh, uzņēmē darba, darbībai, darvīnismu teorijai īsti nav vietas skolu programmās. Ir iespējams arī uzlabot eh, citas eh, daļas šajā ziņojumā. Es piekrītu uh, ēnu referentei, kas e, izteicās iepriekš un sacīja, ka ir ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm šajā jomā. Mēs uzskatām, ka ģimeņu uzņēmumi, tāpat kā cita veida uzņēmumi, būtu arī jādala mikro uzņēmumos, mazos vidējos uzņēmumos un lielajos uzņēmumos. Ir jābūt atsevišķai kategorijai uzņēmējiem, kur nodarbina līdz pieciem cilvēkiem jo lielākā daļa šo uzņēmumu lielākoties ir ģimeņu uzņēmumi. Un mums vajadzētu palīdzēt atvieglot viņiem piekļuvi finansējumam. Tāpat ir nepieciešams arī piemērot progresīvo nodokļu eh, iekasēšanas sistēmu un cits uzlabojums. Vēl, kur mēs nepiekrītam, Šeit ir arī, protams, punkts, kur mēs piekrītam, bet ir nepieciešams eh, sniegt atbalstu MVU, it īpaši ekonomiskās krīzes kontekstā. Mēs uzskatām, ka tādējādi mēs varam eh, ne tikai saglabāt esošos darbietas, bet radīt arī jaunas darba vietas. Tas ir labi zināms, ka lielākā daļa jauno darba vietu rada mazos vidējos uzņēmums un ģimenes uzņēmumu lielākoties ir tieši šajā kategorijā. Nu, tāds ir mans eh, domas, un tas arī atspoguļosies grozījumos, kurus mēs iesniegsim. Ar nepacietību gaidām iespēju sadarboties tālāk ar eh, referentu ļoti konstruktīvā veidā, lai uzlabotu šo ziņojumu. Paldies! Tatjana Ždanoka tālāk zaļo grupu. Thank you. Yeah. Paldies. Vispirms vēlos apsveikt Krasnodebska kungu, pateikties par sadarbību, piedalījos pirmajā viedokļa apmaiņā. Esmu jau iesniegusi grozījumus eh, pirms brīvdienām un nedaudz aprakstīšu tos. Tāpat man ir arī jautājums Krasnodebska kungam. Jo es redzu nelielas atšķirības e, tekstā un tas, tajā, ko jūs sacījāt par um, multinacionālajiem uzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem. Tāpat arī geogrāfiski piesaistītajiem uzņēmumiem. Jūsu tekstā ir teikts, ka vēlēties pievērst komisijas uzmanību vienlīdzīgai attieksmē pret lielām multinacionālām kompānijām un pret ģimenes uzņēmiem. Mums šeit ir atšķirīgs viedoklis. Mūsu grozījums ir šāds. Mēs vēlamies pievērst komisijas uzmanību tam, ka vienlīdzīga attieksme pret ģimenes uzņēmēm ir uh, apdraudēta attiecībā eh, salīdzinājumā ar multinacionālām eh, uzņēmumiem, eh, īpaši ņemot vērā geogrāfiski konkrētai vietai piesaistīs ģimenes uzņēmumus. Nu, tāds ir mūsu skatījums, to mēs varam apspriest, cenšoties rast kādus kompromisus. Mēs arī nebūtu tik optimistiski runājot par ģimenes uzņēmumiem, Nav jau tā, ka visos apstākļos šie uzņēmumi ir ļoti veiksmīgi, līdz to apsvērumos mēs esam iesnieguši arī grozījumu par to, ka ģimenes uzņēmumi var pozitīvā, pozitīvos uh, gadījumos uh, atšķirīgi uh, eh, izcenot savu darbību attiecībā uz ilglaicīgu ietekmi. Tāds ir mūsu priekšlikums. Nu, par šo raksturojumu. Protams, ka mēs labi apzināmies, ka nav skaidrs definīcijas, joprojām gaidam šo definīciju par to, kas ir ģimenes uzņēmums. Piekrītam li liberāļiem Renāts ierosinājumam vismaz kaut kādus kritērijus noteikt. Lai varētu noteikt, uzņēmums ir ģimenes uzņēmums. Uh, Bet eh, pašreizējā definīcija ir tāda, kāda ir. Esam iesnieguši arī grozījumu, kurā teikt sekojošais ierosinām komisijai, tad, kad tiek strādāts pie ģimenes uzņēmuma definīcija, nodrošināt, ka definīcija aptver eh, visdažādāko ģimeņu veidu, kas ir sabiedrībā, un nepieļauj atšķirīgu ģimeņas eh, formu diskrimināciju. Tālāk esam iesnieguši arī grozījumu otrajam punktam, kurā tiek runāts par maziem vidējiem uzņēmumiem. which uh, framework is uh, important. Svarīgi ir uzsvērt uh, pašu ietvaru. Tad, kad runājam par piekļuvi finansējumam, nodokļu jomās taisnīgumu, sociālās aizsardzības uzlabošanu visiem iesaistītējiem MVU struktūrā, uh, Mēs arī uzsvēram, ka, ka liela pozitīva ietekme darba vietas saglabāšanā būtu arī labāk piekļuva veselības aprūpas pakalpojumiem un jaunās eh, jomās, piemēram, aprits ekonomikā varētu būt liels potenciāls, ne tikai darba vietas saglabāšana. Tātad mēs ierosinām eh, padarīt šo punktu daudz skaidrāku. Es saprotu, ka jūs bijāt eh, ierobežots attiecībā uz to, ka ir jāievēro prasības, kāds ir noteikts atzinumam, un darīsim visu iespējamo, lai teksts būtu skaidrāks un precīzāks. Paldies! Geriks kungs, vienu minūtu. Micro. Micro. Paldies, priekšsarētāji. Vispirms paldies eh, kolēģiem, profesoram Krasnodebskim par eh, brīnišķīgo atzinumu par situāciju ģimeņu uzņēmumu jomā, un tas jau no paša sākuma apliecina labo sadarbību. Pāris lietas, kas man ir īpaši svarīgas. Eiropas dimensija tradicionālajiem Um, apzīmējumam um, honorable merchants, godīgais tirgotājs. Šis ideāls ir sociālās atbildības piemērs uzņēmumā. Šajā laikā mums īpaši nevajadzētu aizmirst atsaukties uz šo principu godīgs tirdzniecībā. Tam ir jābūt kā devīzei, kā um, lozungam uzņēmumiem Eiropā un ģimenes uzņēmumu īpaši svarīgi šajā kontekstā ir Tālāk arī par mantojuma nodokli tas nav tikai mūsu Eiropas Savienības e, jautājums. Mums ir jāatgādina, cik svarīgi ir nododot e, uzņēmumu no vienas paudzes e, nākamai nebūtu svarīgi, parasakot, būtu svarīgi ļaut to izdarīt tā, lai net, netiktu apdraudēt šī uzņēmuma tālākā eksistence, īpaši runāju par Vāciju. Paldies! Paldies, Morvai kundz tālāk. Köszönöm szépen, örültem annak. Paldies. Man ir eh, tiešām eh, prieks, ka ziņojumā par ģimenes uzņēmumiem ir īpaši izcelta eh, situācija ar bijušām komunistiskajām valstīm. Vēlos arī papildināt jautājumā par darba vietu izveidi E, šeit ir īpaša situācija mūsu reģionā. Sociālistiskajās valstīs vai bijušās e, komunistiskajās valstīs, sauciet kā gribat, darba vietu izveidi nodrošināja lielie valsts uzņēmumi, lielie, e, lielās rūpnīcas. Un pēc tā saucamās politiskās pārejas perioda turpinājās iesāktā perspektīva. Lielās starptautiskās firmas ienāca Ungārijā, uh, būvējam montāžu rūpnīcas un radīja jaunas darba vietas. Tā ir šī perspektīva kā klientam. Mums šī perspektīva ir jāmaina. Valdībām jāsaprot, ka tā ir darba vieta izveida, ja kāds pāris izveido bioloģisko lauku saimniecību un dzīvo tur ar saviem trim bērniem, piemēram, vai kāds amatnieks eh, ražo sieru, uh, vai draugi rada jaunu uzņēmumu. Atbalsts ar nodokļu iniciatīvām jāsniedz ne jau milzīgajām starptautiskajām eh, kompānijām, bet tieši šiem mazajiem uzņēmumiem, kas arī rada darba vietas, eh, cieņpilnas darba vietas un nodrošina cieņpilnu dzīvi, kas var tikt eh, saglabāta. Ja vidusšķira tik šādā veidā radīta, būtu arī mazāk korupcijas jo šie cilvēki nebūtu atkarīgi no valsts un multinacionālajiem uzņēmumiem un spētu kontrolēt situāciju. Un Krasnodebska kungam pēdējā minūte. Jā, paldies. Paldies par visām interesantajām piezīmēm, kas tika izteiktas. Katru reizi, kad apspriežam ģimenes uzņēmumu jautājumu, mēs atceramies, ko. ko Eh, Tomas Mans vai Marks Vēbers eh, rakstīja, tas bija Prūsijas poļu autors. Bolislavs Prūs. Un eh, šeit ir galvenā problēma par to, kā nodot ģimenes uzņēmumos uzņēmumu nākamajai paaudzei. Uh, Un ģimenes uzņēmums šobrīd pēc definīcijas ir ļoti plašs jēdziens. Volkswagen, piemēram, milzīgais koncerns Volkswagen īstenībā izrādās ir ģimenes uzņēmums. No otras puses, problēma ir arī cits aspekts. Visas uzņē, visi uzņēmumi vēlas būt sekmīgi, daudzās paudzēs, augt, nodot tālāk šo tradīciju. Uh, un visdrīzāk mums būs problēma ar tieši definīcijas atrašanu, bet nu centīsimies. Kas attiec uz pilsonisko izglītību un visiem šiem jautājumiem, nu, man pārsteidza kolēģi no Gojas eh, sacītā par eh, pilsonisko izglītību, bet, eh, manuprāt, tieši tas ietver uzņēmēju darbību un tās mācīšanu cilvēks, kurš ir uzņēmīgs pēc savu gara un vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību. Es labi atceros, kā tas bija Polijā, kad es biju jaunāks, bija daudz strādājošo, kas centās izveidot uzņēmumu. Tad, kad tas mūsu sistēmā bija iespējams, tie bija pirmie uzņēmēji, viņiem bija tieši eh, labas idejas un pilsoniskā izglītība, manuprāt, tieši var ietvert uzņēmē darbības mācīšanu un to, kas, tas būtu iegums sabiedrībai. Tas, ko eh, zaļie minēja par eh, uzņēmēm, jā, ģimenes uzņēmumi nesaņem taisnīgu attieksmi daudziem iemeslu dēļ. Es zinu, kāda ir situācija Vācijā, tā ir atšķirīga. Maziem vidējiem uzņēmumiem ir labs status, bet mūsu valstīs Dažkārt tas ir ļoti atšķirīgi. Un es tāpēc aicināšu jūs ņemt vērā šīs atšķirības starp valstīm. Valstīm, kas ir Eiropas Savienības perifērijā, situācija kaut vai vēsturiski iemeslu dēļ ir atšķirīga. Pati ideja par eh, ģimenes uzņēmumiem nebija pieļaujama vēl pavisam nesen. Un tāpēc mums ir jādara kaut kas, lai to mainītu. Nu tad kopsavilkumā teikšu, visi jūsu komentāri ir eh, labs ieguldījums tālākai diskusijai. Un man kā akadēmiķim jāsaka, esmu pieradis pie atšķirīgiem viedokļiem diskusijā un centīšos darīt vislabāko, lai iestrādātu jūsu ideju savā ziņojumā. Paldies! Paldies, Krasnodebska kungs! Grozījuma termiņš ir 14. aprīlis, pulksten 12. Sekretariāts informēs deputātu sēpastā par pārskatīto versiju ziņojumu atzinu projektām un e, attiecīgiem detaļām attiecībos grozījumu iesniegšanu. E, Emplu komitejā tos panojam e, likt uz balsojumu 7. maijā. Nākošais darba kārtības punkts ir gada pārskats par subsidiaritāti un proporcionalitāti pār 2012.13. gadu. Šī ir pirmā atzinu projektu skatīšana un dodu vārdu referentē Helgai Stīvensai. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicināti, kolēģi. Esmu referente par šo konkrēto jautājumu. Šis ir atzinuma projekts. Uh, nodarbinātības komitejai, kas tiks um, iesniegts jūrī komitejā. Mēs mēģinājām sagatavojot uh, uh, ieteikums rezolūcijas priekšlikumam un īsi es sniegtu ieskatu tajā, ko mēs esam sagatavojuši. Mēs norādām, ka uh, Subsidiaritāte un proporcionalitāte ir būtisks eh, princips manai partijai un ECR politiskai grupai. Šie principi ir jāņem vērā. Mēs apsveicam Nacionālo parlamentu dalību, bet it īpaši mēs gribētu uzsvērt reģionālo parlamentu nozīmi, it īpaši to parlamentu, kuriem ir likumdošanas pilnvars. Un mēs gribētu aicināt, lai tie vairāk piesaistītos agrīnās apziņošanās sistēmās, kur tas ir attiecīgi, piemēram. Islām parlaments ir ļoti labs paraugs reģionālajiem parlamentam ar likumdošanas pilnvarām, un tas ir ar nozīmīgu lomu Tādējādi to var uzskatīt par nozīmīgu reģionālā parlamenta paraugumu. Mēs gribētu aicināt eh, sistemātiski pārskatīt, atvainojos sakrunātāju, komisijas ietekmes izvērtējums un parlamenta eksante izvērtējums maksimāli drīz likumdošanas procesā. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka ir ļoti nozīmīgs princips domāt par mazāko vispirms politikas procesā, un tas ir ar ārkārtīgi nozīmīgu lomu, radot darba vietas un samazinot regulējumu nastu uz uzņēmumiem. Tas būtu kopsavilkums tam, ko mē, par ko mēs esam kolēģiem esam vienojušies savā atzinumā, lai varētu šos jautājumus iestrādāt attiecīgi. Mēs to nosūtīsim komiteju pēc lieldienu lielbriedām pēc lieldienu brīvdienām tas tiks saņemts ēnu referents sanāksmē. Paldies! Dodu vārdu ēnu referentiem. Vispirms taut, no tautas partijas deputāte Kozlovska Džaģēviča. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti! Vēlos pateikties. Za e, to, co dotychczas jest przygotowane. Ta opinia jest bardzo ważna, dotyczy faktycznie bardzo ważnej zasady dla. Vēlos pateikties e, referentiem Šis princips ir ļoti svarīgs visiem principi, e, visos gadījumos. Šis atzinums ir jāpakļauj zināmam grozījumu skaitam, vai man ir jāatkārto teiktais jautā runātāja. Es atkārtošu sevis sacīto. It īpaši es vērtēju līdz šim paveikto darbu, bet šis ziņojums ir atsevišķos aspektos jāpapildina konkrēti runājot par subs subsidiaritātes un proporcionitātes principi tie ir svarīgi, taču jāņem vērā komisijas ziņojuma saturs. Šeit ir runa par patiesa politiska dialoga veidošanu, kurš paralēli kontrolas funkcijai un pateicoties dzelteno kartīšu sistēmai varētu būt ļoti noderīgs, lai īstenotu subsidaritātes un proporcionalitātes principus. Tas varētu notikt palielinot eh, sanāksmi biežumu, kur piedalās nacionālie un Eiropas deputāti ar komisijas pārstāvjiem. Lai uzstātos nacionālā plāznā, mums ir nepieciešamas papildtikšanās, lai mēs labāk varētu saprasties un lai mēs labāk varētu izprast, eh, ku, eh, par ko mēs runājam attiecībā uz subsidiartātes un proporcionalitātes principiem. Viena no problēmām, kas izkristalizējas diskusiju laikā, ir atšķirīgā interpretācija definā, de, šai definīcijai neatkarīgi no tā, vai to interpretē dalībvalstu vai Eiropas parlamenta deputāti. Un ir nepieciešams rīkoties tā, lai tā kā komisija kopš 12. gada ir padziļinājusi diskusijas šo iedzienu sakarā un ir vesela rinda kritērija noteikta, un institūcijām vajadzētu pieturēties pie šiem kritērijiem, bet tas nenotiek, un tāpēc rodas šādas interpretācijas problēmas un mēs saskaramies ar dažādiem eh, atšķirīgiem atzinumiem šajā ziņā. Domāju, ka šajā atzinumā uz to ir jāuzstāj, jo tas labāk parī, palīdzētu precizēt lietas. Vēl viens aspekts, kas nav pieminēts šajā atzinumā, bet par ko būtu jādomā, tas ir jautājums par dalību valstu parlamentu lomu un kā šie principi tiek izmantoti. 2012. gadā vairāk nekā 500 ziņojumu no 600 ekskluzīvi attiecās uz likumdošanu. Savukārt mēs parlamentā nākam klajā ar veselu rindu ziņojumu, kas nav likumdošanas ziņojumi, un ir svarīgi atsaukties arī uz šiem dokumentiem, jo tie tiek pārveidoti par likumdošanas priekšlikumiem, par direktīvām, un, un parlamentam vajadzētu arī atsaukties uz nelikumdošanas priekšlikumiem Šajā ziņojumā liels uzsvars tiek likts uz dzeltenās kartītes instrumentu, kuru pirmoreiz ievies 2012. gadā, bet 2012. gadā komisija kuras rīcībā bija šī dzeltenā kartīte, jo bija liels mm, negatīvu atzinumu skaits komisija nepiekrita un paziņoja to, ka subsidiartātes un proporcionālā subsidaritātes principus nedrīkst pārkāpt. Domāju, ka to ir svarīgi atgādināt, jo ceturtajā punktā šajā atzinumā ir runa par nākotni, bet fakti jau ir notikuši. Komisija neatzina šo negatīvo pamatoto atzinumu, bet arī neturpināja likumdošanas darbu, uh, uz kuru attiecās šis negatīvais atzinums. Vairāk kārt vēl tika izmantot šīs dzeltenās kartītes un vēl reizi komisija neatzina šos negatīvos atzinumus tā paziņoja, ka ir runa par komisijas sagatavotu likumu. Mēs uzskatām, ka šī likumdošana nerespektē Eiropas tiesības un bija piemērota šī dzeltenā kartīte, jo mēs uzskatījām, ka komisija pārkāp šīs tiesības un beidzot viss nonāca justīcijas tiesā. Domāju, ka Ar šīs dzeltenās kartītes palīdzību mēs varam parādīt, kāds ir mūsu viedoklis. Piektajā punktā ir runa par principu domājiet vispirms mazā mērogā. Domāju, ka vajag domāt globāli un rīkoties lokāli. Domāju, kā šajā gadījumā jārīkojas tā, lai tiktu veidot vietie uzņēmumi, neaizmirstot to, kas notiek starptautiskajā plānā. Tas ir būtiski, lai varētu līdz galam izmantot potenciālu, kas ir mūsu rīcībā. Un tagad es došu vārdu Steindoks kundzei. Paldies, priekšstādātāji. Jā, nu, diemžēl um, referentam ir svarīga tikšanās, viņš nevarēja ierasties, bet uh, pateicis uh, autoram, pa, autorei par atzinumu, kas būs uh, labs pamats turpmākam darbām pie šī atzinuma. Komisija 88. Eh, gadā savā atzinumā eh, tātad eh, norāda uz subsidētas principu, kas jāievēro attiecībā uz atbalstu parlamentiem un subsidētas kontrolas kontekstā. Divas reizes ir dotas šī, šīs zeltainās kartiņas izsniegtas, piemērotas. Bet jautājums ir, vai dalībvalstu parlamentiem, parlamentiem ir pietiekama resursi? Vai um, komisija vēl pietiekam uzmanību tam, lai dalība valstis uh, eh, attiecīgi varētu izmantot savas kontrolas eh, kompetences. Sociāldemokrātu frakcija pozitīvi raugās to, ka dalība valstu parlamentiem um, būtu tāda lielāks iespējas pār, pārbaudīt subsidiārās principu ievērošanu, skatām, nu, ka tas tāds dinamisks koncepts, bet uh, jāizmainās, protams, no tā, lai tiesību akti saimnības eh, tiesība akti um, netik ne nevajadzīgi pieņemti, eh, tad, ja ir spēkā subsidēts princips. Ar šādiem tādiem um, grozījumiem arī nāksim klajā, lai nodrošinātu, ka tiešām iznākums ir tas vai labāks. Vai? Thank you. I'll now... Paldies. Eh, tagad vārds Helgai Stīvens kundzei dažiem noslēguma komentāriem par šo darbkārtības eh, punktu pirms to noslēdzam. Paldies, eh, priekšstādātāji bija ārkārtīgi interesanti ieklausīties abu pušu komentāros, tātad eh, visu kolēģi sacītajā, protams, ņemsim to vērā. Darba grupā to apspriedīsim pēc uh, viena pārtraukuma, tā kā nu, tā jums būs gan iespēja to visu apspriest. Nu, varbūt tiešām projektā ir šāds tādas uh, lietas, kas, eh, ko esam palaiduši garām, nu, bet uh, katrā ziņā mums iespējas vēl ir, mums uh, tātad uh, apjomi ierobežojumi pagaidām man nav izcināti, pagaidām es nokļaušu tikai svarīgāko. Paldies par komentāriem vēlreiz, un uh, projektu paplašināsim, protams, lai jūs viedokļi tur tiktu atspoguļoti. Nu, tā kā ceru, mums būs labs darbība pēc brīdienām. Paldies visiem par komentāriem. Paldies, termiņš eh, grozījumiem ir 17. aprīlis, eh, pusdienlaiks. Ko komitējā 28. maijā būs balsojums. Un Juri komitējā 16. un 17. jūnijā savukārt. Nu, ko pārējiem pie 12. punkta darba kārtībā Eiropas Savienības stratēģija, lai sakmētu mm, līdzību attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, darba kārtība pēc 15. gada. 112 grozējumi iesniegti ziņojuma projektam. Un uh, došu vārdu referentam Kašlovskas uh, Rajevičas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi. Tiešām, kā es atceros, esam 12 grozījumu iesniegt par šo atzīmu projektu pēc tā apspriešanas. Paldies visiem grozījumu autoriem. Nu, tas noteikti palīdzēs mums šo problēmu sekmīgāk risināt un uzlabos šī ziņojuma kvalitāti. Un nu, man prieks, ka varēja pārsniegt sākotnēji tekstam uzlikt to ierobežojumu 200 vārdu apjomu, tagad ir iespēja sastāvēt plašāku ziņojumu. Un līdz šim esam izstrādājuši 12 kompromisus. Turpinam strādāt pie atzinuma teksta. Nu, un pagaidām mums arī bijusi ļoti dzīva tāda saraksta ar ēnu referentiem un, un citiem kolēģiem. Dažām sarbības gars bijis ļoti labs, ļoti konstruktīvs, diskusijas bijušas ļoti auglīgas. Mm. Tāpēc būtības esam uh, runājuši par, par problēmu un pārsvarā esam vienojušies par uh, um, tādu tekstu, kas um, vairāk mazāk apmierina visas puses, un tās liecina par to, ka uh, tiešām grozījuma kvalitāte aizvien uzlabojas, aizvien pieauga. Nu, un tagad diskusijās mums pārsvarā jā, tātad jāpiestrādā pie tādiem aspektiem, ka uzlabot, eh, teiksim, dažādas aprūpas pakalpojumus, ne tikai bērnu aprūpas eh, pakalpojumus, bet arī pakalpojumus eh, vecāku atgājumu cilvēkiem, senioriem. Tāpat arī elastīgs darba laiks ir viens no aspektiem, pie kā būtu jāpiestrādā. Nu, tāpat arī um, nabadzības problēmas, sievietes nabadzībā un arī tas, ka pastāv reāli atšķirības starp uh, atalgojumu un pensijām starp vīriešiem un sievietēm. Tāpat uh, dzīve, sieviešu uh, un sevišķi sieviešu māšu līdzdalību darba tirgu. Tieši jautājumu nedaudz vēl būs jāpiestrādā. Pieminam arī direktīvu par um, um, vecāku atvaļinājumiem. Bērnu kopšanas atvaļinājumiem, respektīvi. Komisāra Redinga ierosināja direktīvu tātad uh, par uh, arī attiecīgi sieviešu pārstāvniecību biežāk kotēto uzņēmumu valdēs. Un tāpat arī ir tātad šī institīva par nedekorēto darbu, nedekorētā darba izskaušanu un dažādu veidu diskriminācijām darba tirku. Arī par tātad seksuālu raksturu aizskašanu darba vietā un diskrimināciju darba vietā mēs runājam. Tie ir visi aspekti, kas jānovērš, protams. Un, uh, Nu, lūk, tie bija svarīgākie aspekti. Paldies visiem par grozījumiem. Ceru, ka teksti, pie kuriem strādāju, gūs vairākumu atbalstu pēc tam drīz. Paldies! Thank you! Paldies, Gerikas kungs! Jūs esat viens no ēnu referentiem šajā jautājumā, laikam? Tas, laikam, jums nav kā pārsteigums pašam, ja? Nē, nu nav jau tā, ka jums obligāti jārunā. Tad, ja jums nav nekas padomā, tad cietiet klusu. Jā, mēs te kopā ar kolēģiem runājam. Nu, patiesi man grozījumi jau tika īsti pieminēti. Tā kā, nu, lieta tāda, ka te ir runa par sieviešu dzimumā pārstāvjiem, sacīsim. Bet es gribu pieminēt, ka mātēm ir īpaša loma. Protams, tās viņas vienlaikus ir arī sievietes, ja, bet līdztekus tam viņām ir um, papildus atbildības sabiedrības priekšā, un līdz ar to viņas vajadzētu izstāt atsevišķi, un tas arī ir darīts, ja. Uh, To es no savas puses ierosināju, un uh, cits nekas piebilstams man arī vairāk nav. Paldies, uh, Marija Arēna, sociāldemokrātu vārdā. Daudz. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par paveikto darbu. Daudz grozījumi ir iesniegti, tas apliecina lielo interesi par šo tēmatu. Uh, jānorāda, ka mē, tikai nedaudziem grozījumiem mēs nepiekrītam, taču mēs esam dzirdējuši vairāk svarīgus punktus grozījumos. Pirmkārt, par to, ka situācija vēl aizvien ir tālu no līdztiesības. Uh, starp dzimumiem Eiropā, otrkārt eh, process, kas ir saistīti ar stratēģiju 2020 un Eiropas semestri, lai varētu sasniegt nodarbinātības līmeņa mērķus, kas vēl aizvien ir tālu 75% eh, nodarbinātības sievietēm un Tas viss ekonomiskas interesēs. Trešais - diskriminācija pret sievietēm nodarbinātībā gan vertikālā, gan horizontālā aspektā un visbeidzot diskriminācija caur citiem aspektiem - multiplā diskriminācija, migrācija, invaliditāte, tādas krās un visas pārējās diskriminācijas eh, papildus tam, ka persona ir sieviešu dzimuma. Visbeidzot, lai palielinātu nodarbinātības līmeni, uzskatām, ka ir jāpalielina investīcijas bērnu aprūpas iesta, eh, bērnu dārzos, tāpat vecāku atvaļinājums gan tēvam, gan mātei, kā arī mājas pienākumu sadalījums profesionālās un da, personiskās dzīves saskaņošana, kas ir um, nereti diskriminācijas iemesli. Vairākos uh, punktos uh, referenti nav piedāvusi, pievadāvis kompromisu konkrēti 78. Uh, grozījums eh, attiecībā uz eh, diskrimināciju pret sievietēm eh, ku, darbā pieņemšanas gadījumā, kur tiek piedāvāts apvērst pierādījumu iesniegšanu. Ja ir diskriminācija, tad ir jāapvērš e, šī, šī pierādījuma sagādāšana un atsevišķi grozījumi, kas koncentrējas uz neklasiskām seksuālām identitātēm un diskrimināciju. Jau tika pūliņi piedāvāt šajā sakarā, bet, manuprāt, nepārāk tālajoši attiecībā pret šo papildus diskrimināciju. Thank you. The last... Jā, paldies, un referente pati noslēgumā. Jā, paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vēlreiz vēlos jums visiem pateikties par izteiktajiem komentāriem, piezīmēm. Manuprāt, simtprocentīgi visi eh, no jūsu komentāriem ir jau ņemti vērā. Tā kā tas, ko iepriekšējā runātāja pieminēja, Un nu, tur jāsaka, nu praktiski nekad nav iespējams nonākt pie tāda teksta, kas, e, kuru simtprocentīgi visi pieņemtu. Mēs cenšamies e, nonākt pie tāda teksta, kuru atbalstītu pēc iespējas plašāks vairākums no dažādām politiskajām e, grupām, no vispolitiskā spektra. Paldies par jūsu darbu un cerams, ka mums būs labs ziņojums. Nu, ko, paldies visiem par darbu. Nu, man jāsaka, ka es nožēloju, ka līdzsvarības, līdzsvarības jautājumā līdz nu, dienas beigās, kad izskatīt visi arī nemazāk svarīgi jautājumi, šis pavars paliks beigām. Nu, cerams, ka spēsim sarūpēt uh, citādu darbu kārtību, lai nākotnē būtu maķinīti citādi. Uh, eh, Darbātības komitejā 16. aprīlī tiks apstiprināts šis ziņojums. Uh, un tā jau pat dienā un tiks arī mūsu nākamā sanāksme 16. aprīlī, sākot no 9. Un, līdz pat 6.30 trausim vaļā tātad Briselē šeit notiks sanāksme. Pabeidzām maķinīt ātrāk. Un tagad būs daždienu brīvdienas. Nu, būtībā nedēļa apmēram. Nu, paldies visiem par šo sanāksmu līdz ar to. Paldies par jūsu smago darbu, es tieši pirmajā darba cēlēnā ar, ar, ar, ar grozījumiem, ar balsošanu, rezultāts bija ļoti labs. Paldies tās, un vēl neesmu zaudējis pat balsu raugēt. Tā kā paldies un visu labu!